Right, if we could uh, calm down everybody, thank you very much. Uh, labdien, kolēģi! Es vispirms par pirmajiem darba kārtības punktiem, pirmkārt par darba kārtības pieņemšanu, pieņemu, ka iebildumu nav, līdz ar to tā ir pieņemtu, ir pāris paziņojumi ātri trešdien, 15. septembrī. Šī sanāksme sāksies nedaudz vēlāk, tā būs no 2.45 līdz 6.15. Tas tādēļ, ka pirms mēs uzklausīsim par ekonomisko pārvaldību, Bārņiekungs īsumā iepazīstinās mūs ar likumdošanas iniciatīvām, kas ir pieņemta, kas tiks pieņemtas trešdienas rītā attiecībā uz finanšu pakalpojumu jomu. Nenotiks viedokļu apmaiņa, bet es pieņēmu viņa priekšlikumu, ka viņš ieradīsies šeit mūsu komitejā un uzreiz informēs pēc preses konferences par pieņemtajiem lēmumiem. Šodien pēc viedokļu pārmaiņas ar Reindersu kungu būs ziņu referenti par finanšu pāraudzības pakotni informēs, kādas ir rezultāts trialogu pārunām, un tur būs nepieciešams saskaņā jāno procedūru komitejas piekrišana. Un beidzot vēlos atgādināt, ka nav grozījuma attiecībā uz PVN ziņojumu, kas ir sastais punkts mūsu darba kārtībā. Un tagad es vēlos sveikt mūsu komitejā Digē Reindersu kungu, ekofiņu priekšsādētāju, kurš arī Beļģijas ministru prezidenta biedrs un finanšu un institucionālo reformu ministrs. Vēlos informēt uh, komitejas deputāts, ka viņš ir mūsu vecs draugs, jo mēs ar viņu esam sēduši pie viena galda daudzos trialogos sēdējuši kopš sākās Beļģijas prezidentūra, un es vēlos teikt paldies Diģē kungam, ka viņš ir atvēlējis laiku šādam augstlīmeņa trialogam, lai ienāktu pie labiem secinājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Paldies, priekšētājs kundze. Atvainojiet, ka mēs nedaudz kavējāmies, bet uh, bija arī, ir reizēm arī, ka Beļģijā ir diskusijas, bet es mēģināju no 1. jūlija strādāt ar trialogu un panākt rezultātu, un pirmkārt vēlos pateikt paldies visiem Eiropas parlamenta pārstāvjiem un pirmkārt arī referentam attiecībā uz finanšu pāraudzību, jo šis nav bijis viegls darbs. Un mēs esam organizējuši ļoti daudz sanāksmju un pieņēmām lēmumu Strasbūrā atlikt uh, balsojumu par finanšu pārvaldību. Un pats svarīgākais, mēs pierādījām, ka ir iespējams panākt vienošanos un vēlos teikt paldies visiem referentiem. Un esmu pārliecināts, ka mēs spējām norganizēt, organizēt ļoti labu sanāksmi. Ne tikai starp mums, bet arī iesaistot arī komisiju un parlamentu. Tad man ir liels prieks par to, ka mēs panācām vienošanos, un tas ceru, ka komisija un padomu to arī pieņems nākamo nedēļu laikā. qui concerne la directive AIFM, euh, nous n'aurons peut-être pas les mêmes oppositions au sein du Conseil, Madame la Présidente, kas. Varbūt e, nejutīsim tik lielu pretspāru kā komisijā attiecībā uz pāraudzību, bet arī šeit mēs diskutēsim, un mūsu mērķis ir pierādīt, kā mēs eh, varam izveidot eh, no janvāra sākuma ne tikai jaunu pāraudzības instru, institūciju pāraudzības riskiem, bet kā arī e, Mišels Ganjē jau e, teica, un ir dažādi priekšlikumi, direktīvu priekšlikumi e, par investīciju fondiem. E, pirmā eh, Bēļģu prezidentūras prioritāte, eh, varbūt arī vispārīgā veidā eh, mācīties no finanšu krīzes, kādu mēs to pazīstam jau divus gadus, Un, eh, kad mē, ja mēs sākumu datējam ar 2008. gada novembri, eh, mēs vēlamies ierīkot jaunu kontrolas arhitektūru. Mums ir eh, dažādas revīzijas pārbaudes un arī nākamajās nedēļās, mēnešos uh, Uh, jaunas institūcijas uh, darbosies uh, un pieņems lēmumus Eiropas lī, līmenī. Pēc diviem, trim gadiem uh, arī e, mēs varēsim secināt, ka vislabākais risinājums ir arī e, tieši Eiropas institūcijām ļaut e, lemt, kas attiecās uz šiem pārnacionālajiem procesiem. Un personas, kuras mēs esam padarījuši atbildīgi kopīgi, tas ir e, ļoti svarīgi, lai mēs tiešām mācamies e, no šiem procesiem. Tātad Beļģijas e, prezidentūrā mēs tiešām esam pārliecināti, ka mēs savu pirmo prioritāti realizējam jo mums ir šī e, uzraudzības struktūra radīta, un pirmajā sēdē novembrī mēs pierādīsim, ka arī pie investīciju fondu direktīvas mēs progresējam, bet e, tā ir patiesi pirmā prioritāte Es par finanšu uzraudzību tagad e, netik daudz runāšu, e, runāšu par direktīvām, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs strādāsim kopīgi e, gan padoma, gan parlaments, gan komisija. Gribu teikt pāris vārdus par citiem jautājumiem. Pirmkārt, fiskālā konsolidācija. Neformālajā ekofin šī, gada, šī mēneša beigās, 30. septembrī līdz 1. oktobrim, būs jaunas diskusijas no vienas puses par to, vai ir iespējams darīt vairāk lietas labā, vai ir iespējams uh, uzlabot fiskālo koordināciju un konsolidāciju Eiropā. Tātad, lai nodrošinātu labāku izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu Eiropā un sociālo labklājību veicināt. Jo, kā mēs zinām, tad tā 2020. gada stratēģijā noteikta. Un varbūt ir vajadzīgas jaunas procedūras. Jūs ļoti labi zinat, ka lēmums ir pieņemts par e, iepriekšējā ekofinā par šādu jautājumu. 1. janvārai sāksies šī jaun, jaunā procedūra. Bet es zinu, ka varbūt mums vēl vajadzētu runāt arī varbūt par sankcijām. Uh, Nu, ja tāds būtu nepieciešams atsīt, attiecībās atsevišķām valstīm, kas nav spējušas nodrošināt atbilstību politikai par fiskālo konsolidāciju, bet galvenais diskusijām vajadzētu ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu risināties par to, kādi būs ieņemuma līmeņi 2020. gadam mērķis tātad šai jomā, ne tikai lai nodrā, nodrošinātu fiskālo līdzsvaru dalību valstīs, bet lai pārliecinātos, ka ir šāda jauna procedūra, jauna stratēģija, kas ļautu radīt vairāk darba vietas, nodrošināt labklājību un kas ļautu rast veidu, kā turklāt arī apkarot klimata pārmaiņas atbilstīgā veidā, jo ir svarīgi, lai visas valstis dot lielāku ieguldījumu šai ziņā arī cīņā pret klimata pārmaiņam. Un tāpēc nākamā neformālā ekofina laikā šādas diskusijas tiks organizētas ar komisiju. Uh, Es centīšos ielūgt Eiropas komisijas priekšsādātāju šīm diskusijām un tam līdzīgi. Mūsu prezidentūras otrais svarīgais jautājums ir uh, tā, tieši šāds diskusijas organizēt. Kā jau teicu, ir svarīgi lemt par to. Tas pats attiecas uz atsevišķiem specifiskiem jautājumiem. Atgriežoties pie uzraudzības lietām Mēneša beigās ekofinām mēs centīsimies eh, runāt arī par reitingu aģentūrām. Un varbūt īstenot viedokļu apmaiņu ar atsevišķiem cilvēkiem no šīm kredītreitinga aģentūrām. Nu, zināmā mērā tāda, ka konfrontācija organizēt, norganizēt diskusijas. Bet tas vēl jāapspriež ar komisiju, jāspriež par to, kā varētu iet vēl tālāk šajā darba kārtībā, iekļaujot līdzīgi veidu jautājumus kā ASV, piemēram skatīties līdzi, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs un salīdzināt to ar Eiropas Savienību, jo ir ļoti daudz kopēju punktu, ļoti daudz kopēju svarīgu lēmumu, lēmumu, kas ļoti svarīgi un pieņemt kongresā un kuriem līdzīgs lēmums vajadzētu pieņemt arī Eiropas Savienībā. Piemēram, īpaši attiecībā uz finansiālo uzraudzību. Mēs esam Mišālu Barņē jau lūguši prezentēt salīdzinājumu Tātad salīdzināt attīstību ASV un Eiropas Savienībā, kā jau parlamentam teicu Strasbūrā, vēlos uzaicināt arī jūsu priekšsēdētāju, jūs, jūs balss kundze uzaicināt uz šo pasākumu, tā lai šie dažādie viedokļi tiktu konfrontēti no komisijas, no parlamenta, no padomas puses lai mēs varētu secināt, vai Eiropā varam darīt ko vairāk, vai varam sakot tam procesam, kas norisinās visur pasaulē, saskaņā ar G20 izteiktajiem secinājumiem. Jo šī mēneša beigās, kā jūs zinat, mēs tātad gatavosim sanāksmi arī G20 tikšanās reizei. Un domāju, ka ļoti svarīgi tāpēc nodefinēt šādu kopējo nostāju jau iepriekš uz vienošanās pamatiem starp visām Eiropas Savienības iestādēm par šo jautājumu. Es esmu gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem par šo jautājumu. Tātad Beļģijas prezidentūrai ne tikai ECOFEN, bet arī kopējā struktūrā ir šīs divas svarīgās prioritātes. Tātad virzīties uz priekšu finanšu pārvaldības jomā, tieši tā kā tas tiek darīts šobrīd, censties, protams, rast vienošanos ar komisiju un parlamentu par šiem jautājumiem, ja iet tādā ritmā, kas diezgan uh, atbilstīgs arī attīstībai citur pasaulē, un otrs, lūk, šī budžetārā konsolidācija. Un, uh, lūk, varbūt kāda citas formulas izvēle, nevis tikai stabilitātes un izaugsmas pakts, jo, protams, stabilitātes izaugsmas pakts, uh, stabilitātes pakts ir arī izausmas fakts, un te jāņem vērā gā 20 secinājumi jāņem vērā, ka budžetā jābūt atbilstīgiem līdzakļiem, lai šo plānu atbalstītu, lai atbalstītu solidaritāti, cīņu pret klimatu pārmaiņām un visus šīs citas, eh, citus politiskos aspektus. Nu, tālāk varbūt šobrīd vairs neizvērsīšos, jo jūs jau šo tēmu ļoti labi pārzinat. Nav jau pirmā prezidentūra, kad jūs esat par šiem jautājumiem sprieduši, jau jūlijā par to noteikti runājāt. Gribēju tikai pieminēt, uh, ka nedrīkstam aizmirst, ka padomē uz darba galdu šobrīd arī vairāki dokumenti, kas, nu, varbūt eh, vēl attīstīsies, virzies uz priekšu. Un te pirmām kārtām runāja par fiskālajiem jautājumiem, debats par eh, finanšu uzraudzību tā ir eh, viena lieta, kas varbūt likus mums aizmirst par šiem fiskālajiem aspektiem, bet šajā jomā var jums uzreiz pateikt, ka jāturpina cīnīties pret krāpniecību, Un jāskatās, kādus pasākums var instrument, piemēram, instruments īstenot, piemēram, PVN Romā un tālāk no otras puses. Jāsver arī sadarbība informācijas apmaiņas jomā, kopējās rīcības romā, tātad krāpniecības apkarošana. Tātad cīņa pret eh, krāpšanu ir ļoti svarīga, jo es domāju, ka atsevišķās eh, fiskālās eh, jomas aspektos, un īpaši attiecībā uz PVN, kā arī attiecībā uz uzkrājumiem un tā tālāk, ir iespējams, es domāju, jo tālāk in, in, veidot pasākumus, instrumentus, kas ļautu vērsties pret krāpniecību, pret izvairīšanos no nodokļiem katrā gadījumā. Bet, nu, lai to darītu, pilnīgi noteikti, un par to es arī runāšu ar komisāru Senetas kungu, ir vajadzīgs eh, varbūt, nu, vispirms uzsākt šos maz, mazākos soļus ceļā uz harmonizāciju, uz integrāciju politisko, kas attiecas uz, eh, piemēram, uzkrājumu fiskalitāti. Nu, tas varētu attiekties arī uz atsevišķām trešām valstīm, un krīzes dēļ nedrīkstam aizmirst, ka šis darba dokuments arī ārkārtīgi svarīgs. Tas pie tā jau ir ticis sākt strādāt, un tas, protams, var radīt arī zināmas problēmas arī Eiropas Savienības ietvaros, bet visdrīzāk pie tā darbu varēsim turpināt un arī gūt zināmas panākumus. Es turklāt gribēju vēl teikt pāris vārdus arī par diviem, trim aspektiem noslēgumā kas ir tādi īpaši un ko droši vien mēs apspriedīsim arī nākamajā ekofin sanāksmē. Pirmais no tiem ir šāds. Grāmatvedības normu attīstība nacionālā līmenī. Mēs arvien vairāk esam nobežījušies par to, par Eiropas Savienības kapacitāti ietekmēt uh, Ehm, šo not, šo, šos notikumus ietekmē debatas tu, tajā, kas attiecas uz dalībvalstu grāmatvedības normām. Nu, lai izteiktos ļoti konkrāt, konkrēti, mēs domājam par to, kāda ir Eiropas Savienības kapacitāte būt klāt, nodrošināt klātbūtni šādu lēmumu pieņemšanā, tajā brīdī, kad runājam par um, ehm, starptautisko grāmatvedības normu attīstības uh, izstrādes grupu. Nu, nākamā nedēļa, nākamā mēnesis uh, piemēram, tiks pieņemti likumi par labu pārvaldību un tā tālāk, tiks runāts par iestādēm, kas būs atbildīgas par šādām funkcijām starptautiskā jomā un tā tālāk. Barņēkungs īpaši par to interesējās, viņš jau ir ielicis šo darbu kārtības punktu ekofin eh, darba kārtībā, un es ļoti labprāt gribētu, lai arī Eiropas parlaments strādētu šai pašā virzienā. Šajā gadījumā mēs jau nerunājam par šo noteikumu vājināšanu, lai tie būtu, teiksim, mums pieņemamāki vai mīkstāki vai kaut kā tā. Nē, mēs runājam par pārskatāmību, par efektivitāti, par to, kas notiek šajās iestādēs, kas ir atbildīgs par grāmatvedības normu izstrādāšanu. Bet tāpat laikā, protams, mēs pēc būtības tās apstrīdēt nevaram. Nu, tātad tas ir viens no jautājumiem, par ko noteikti nākamnedēļ arī runāsim. Uh, Tātad šīs normas, starptautiskās grāmatvedības normas būs svarīgs jautājums. Starp bankām un regulātoriem tiks panākt vienošanās par jauniem Bāzeles 3 noteikumiem. Tur ir noteikts prasības par pašu, pašu fondiem, pašu kapitālu. Es zinu, ka jūsu komitejas priekšsādātāja jau par to labi ir informēta. Uh, Un, kā jūs zināt, šeit ir ļoti daudz arī pretrunumīgi jautājumi, kā, piemēram, uzlikt, kā izpildīt šīs prasības, kas uzliktas bankām, kā vienkāršot, tāpat laikā kreditēšanas noteikumus un kā at, kā nodrošināt atlīdzību, motivāciju tiem, kas vēlas līdzekļus uzkrāt, piemēram. Nu, un es domāju, ka tieši arī parlamentāriešiem nāksies jautājums par šiem visiem aspektiem uzdot, tā lai šis sarunas tālāk virzītos uz priekšu. Nu, tātad mēs sastapsimies ar šo jautājumu par to, kā noregulēt šo jomu saskaņoti, kā jaunās uzraudzības prasības īstenot dzīvē kā īstenot šīs prasības attiecībā uz pašu kapitālu, uz kreditēšanu, uz uh, noguldītāju aizsardzību un tā tālāk. Nu, tātad tas ir vēl viens darba kārtības jautājums nākamajai ECOFIN neformālajai sanāksmei. Un turpināsim arī ar Trišē kungu, un, nu, cerēsim, ka mums izdosies debatēt to visiem to kopā, nevis tā, tādā saskaņotā, integrētā veidā, kā šo jautājumu integrēt kopējā fiskālās un monetāras uzraudzības fonā. Uh, runājot gan par pašu kapitālu kreditēšanu un to visu tālāk. Es domāju, tas ir tā vērts. Pilnīgi noteikti tāds debats vajadzētu norganizēt jau līdz gada beigām arī ar parlamentu nenoliedzami, lai visas šīs pieejas integrētu kopējā kontekstā. Un trešais, ko vēlējos teikt. Būs vēl diskusijas arī par ģenerālo asambleju un šiem jautājumiem par jauno pārvaldības struktūru starptautiskajā monetārajā fondā, par uh, to, kā organizēt izaugsmi, kā šo uzraudzību starptautiskā līmenī varbūt īstenot. Nu, ļaujiet man uh, vienu piemēru jums dot. Pirms pāris gadiem runājām ar Ekofinu, un tika teikts, ka būtu ļoti interesanti, ja mums būtu tikai viena mītnes vieta uh, e Eiropas Savienībā. Un ja nevar to norganizēt Eiropas Savienības ietvaros, tad varbūt Eirozonai vismaz viena vieta varētu viena balzas būt. Un jāsaka, es pilnīgi piekrītu šim jautājumam bet vai ir iespējams pārbaudi, pārliecināt visus Eirozonas dalībniekus vai Eiropas Savienības dalībniekus, ka viņi visi vienojas par vienu balsi un tā tad uh, uzskat, ka tas ir labs risinājums. Ja tā nevarēs notikt, tad mums jādomā par cita veida pieejām, citiem, uh, citiem citām stratēģijām. Bet, nu, diskusijas par to Eiropā būtu jāorganizē, jo tas būtu ļoti liederīgi šāda veida diskusijas iznot arī par citiem jautājumiem. Tas tikai viens piemērs. Vai ir normāli, ka mēs dzīvojam ar vienā, vienu veto tiesību no ASV, no visas lielās ASV? Startautiskajā valūtas fondā, ģenerālajā asamblējā un, un arī pašā organizācijā. Bet mums ir šādi ļoti daudzas balsis, un katram ir veto tiesības. Es nezinu, diskusijas, protams, Eiropas Savienībā jau ir notikušas, es domāju, ir Eirozonā tās ir notikušas, bet to vajadzētu vairāk. Mums vajadzētu uzlabot šo labo pārvaldību Starptautiskajā valūtas fondā. Uh, Un mums vajadzētu likt uz galda un apspriest šādus jautājumus, varbūt atkal ar konfrontācijas palīdzību. Man runāt ar to arī citām pasaules daļām. Nu, un tāpēc man būs ļoti daudz tikšanās ar Startautisko valūtas fondu un viņu partneriem un tam līdzīgi, lai mēs varētu konstatēt, vai iespējams nonākt pie vienošanās ne tikai par vienu konkrētu jautājumu, bet arī par dažādiem e, jautājumiem, dažādām bažām, kas paustas e, daudz kur pasaulē. Es zinu, protams, ka ir arī citi jautājumi, kas ir aktuāli aktuāli jums un komisija un tā tālāk. Bet, nu, protams, eh, paņemot no šo uzraudzību un finanšu regulu pāri šī konsolidāciju un izaugsmas veicināšu darbu vietu veicināšanu un tā tālāk sociālo labklājību un tam līdzīgi. Tas ir no otras puses šis jautājums. Un tad ir pa vidu vēl arī lūk šīs starptautiskās diskusijas par starptautiskajām grāmatvedības normām, uh, starptautisko valodas fondu un tā tālāk. Nu, tātad tie ir tie galvenie jautājumi mūsu prezidentūrai. Noslēgumā tomēr gribu vēl vienreiz teikt paldies Eiropas parlamentam, jo Beļģijas prezidentūrai būtu vienkārši ļoti liels prieks eh, nākamās nedēļas laikā vienoties tomēr par šiem uzraudzības gala punktiem. Mēs tad uzskatīsim, ka mums jau ir veicies. Mēs, protams, mēģināsim darīt vēl vairāk, bet es tiešām ceru uz jūsu sadarbību. Paldies! Please. Yeah. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, sorry. I'm... Jā, man šeit laikam pārāk daudz pogas jāspiež nedaudz sajūk. Tagad nosaukšu cilvēkus, kas vēlas izteikties, jo man mūsina tas, kas īsti vēlēs runāt un kas gribēja tikai tās kafijas. I, I, <laughs> I have Jean-Paul Gauzes, Philippe Lamberts, Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. I was coffee. And Mrs. Tissan. Mrs. Tissan. Uh, anybody else? Oh, whoa, whoa, whoa, oh, hang on. Uh, We... Vai vēl kāds? Keep writing. Thank you for the question. <laughs> um, but yeah, I will start with Jean-Paul. Pirmais Žans Pauls lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs. Ekafina priekšādāja kungs. Gribu jums veikt, ka tās bažas, ko jūs atsaucāties, pilnīgi noteikti ir arī parlamentam. Un es, protams, gribēju pievienoties apsveikumu vārdiem nu, saistībā ar šo uzraudzības paketes panākumu gūšanu. Es zinu, ka, protams, ir, jūs piedalījāties ļoti svarīgā veidā, piedalījāties diskusijās par to. Un man arī patīk, ko jūs runājat par MIFI direktīvu. Šis trīs nedēļas Strasbūrā starp jums, Barņiekungu, un mums ļāva mums šo ietvaru arī beidzot nodefinēt to vēlamo ietvaru, tos punktus un tos problēmu jautājumus. Uh, kas nav mans paldies. Eh, līdz ar to, ministrs kungs, nu varbūt jūs būsiet arī premjerministrs, un sazin. Bet, nu, jebkurā gadījumā, priekšstādātās kungs, mēs, nevarēs, mēs nevarēsim vilkt laukā no cepures vēl citus jautājumus un tam līdzīgi. Nē, tie būs tie svarīgākie jautājumi. Es turklāt gribēju arī teikt, ka mēs ar, mums ar jūsu darbu komandu ir izdevies ļoti labi sastrādāties. Un kā piekdien labi redzējām šī darba komanda tiešām izdevās, e, pār panākumiem veiksmīgi darbojās. Tika runāts par lūk arī paškapitāliem un e, trešā līmeņa kapitālu. Un tā par paškapitālu runājot, es gribēju jums teikt, ka parlaments vēlēt, ko tad parlaments vēlētos panākt. Mēs e, ļoti priecātos, ja efektīvi izdotos, piemēram, trešdien trialogā nonākt pie konkrēta formulējuma par pašu kapitālu. ne jau par jebkuru cenu, nē, bet tomēr vēlamies panākt vienošanos, un tagad neatkārtošu, protams, tos punktus, uz kuriem vēlamies uzstāt. Nu, bet ja mums liks priekšā tekstu, kas nebūs mainījies nemaz, nu tad nebūs viegli. Nu, kas attiec uz trešām valstīm, es zinu, ka ir atsevišķu, nu, bloķēšana no atsevišķām dalību valstīm. Un esmu centies darīt visu, lai šos, šos, blo, šos, šos bloķējošās balsis e, pārliecinātu par pretējo, jo tieši ar kopējiem centieniem e, pie kaut kā varam nonākt. Es pats esmu no Normandijas, e, respektīvi tur ir mans vēlēšana apgals, un tur mums parasti mēs vienmēr runājam, ka ir viena lieta ir vārdi, un otra lieta ir darbi. Uh, Nu, parasti saka, ka es esmu gan runātājs, gan darītājs. Nu, es ceru, ka mums izdosies arī šoreiz tiešām nonākt pie darbiem. Jo ir ļoti svarīgi, lai nonākam pie atbilstīgas vienošanās ar padomu un parlamentu, jo tieši šī ir tāda joma, kuru, kas īpaši skar, skar mūsu pilsoņus. Nu, protams, ne jau šīs tehniskās detaļas, bet viņi ir redzējuši, cik milzīgas kāda var nodarīt finanšu krīze. Un eh, tāpēc parlamentam ar padomē ir jāspēj Eiropas līmenī nonākt pie risinājuma, jo eh, citādi es domāju, ka mēs nevarēsim eh, mierīgi sēdēt savus krēslos. Domāju, ka arī Francija parādīja, ka ir jābūt šādai iespējai vienoties. Un es gribu jums vēl vienreiz pateikties par jūsu ieguldījumu, paldies par jūsu apņēmību. Es esmu centies jūs arī motivēt vēl tālāk. Es ceru, ka tas man arī izdevies un ceru, ka līdz oktobrim mums izdosies rast vienošanos. Uh, nu, noformulēt šo gala tekstu Briselē, lai varam to parakstīt. Paldies. We, we Jā, varbūt uh, vēlāk apvienosim jautājumus, bet tā kā šis jautājums bija ļoti svarīgs, došu reiz ministram iespēju atbildēt. Paldies. Bet mēs jau arī pagājušajā nedēļā par to runājam. Tikai atbildot Gozes kungam, Es domāju, ka šis, cent, šis centiens iet uz priekšu, nu jā, tam ir jānotiek posmu pa posmam. Lūk, mums ir jālūk šī orientēšanās, lūk, arī prezidentūra darīs savu. Mums ir arī jāņem vērā, protams, arī jums parlamentāri dažādi viedokļi, dažādas grupas. Nu, redzēsim, kāds būs tas teksts, ar kādu varēsim nākt pie jums. Tas būs juridiski precizēts un tā tālāk, ir tas pats attiec arī uz pašu kapitālu. Nu, nākamajās diskusijās, kas notiks šodien, to redzēsim pa trešām valstīm runājot. Nu, redziet, es jau tagad mēnešu beigās ar neformālo padomu tikšos, un tad cerēsim, ka es, man, es varēšu likt viņiem priekšā kaut kādu priekšlikumu, ka varēšu gūt atbalstu no padomas. Jo labāk, ja tas būtu iespējams jau šonadēļ, bet, nu, ja tas nebūs iespējams, tad varēs izmantot lūk šo mēnešu beigas tikš, beigu tikšanos Un uh, pilnīgi noteikti jūs par to tūlīt pat informēšu, tikko tas būs noticis, jo, lūk, šis teksts par pašu kapitālu, tas būtu ļoti svarīgs. Un tad mēs, lūk, varēsim turpināt diskusijas par šīm trešām valstīm. Right, I'm just going to check the list again. Labi, pārbaudīšu vēlreiz jautātājus sarakstu, vai ir visi. Tad, uh, Vicky, uh, Marianne, Markus, Ferber, Elisa Ferreras, Sven Giegold, Sylvie Goulard un Nikola Šuntis. Uh, Edward, did you? No, and I thought there was another hand down there. Have I missed somebody? Vai ir visi pierakstīti? Jā, šeit vēl pāris cilvēki ir jāpieraksta. Tagad vārds Filipam. Paldies, priekšsētāji. Paldies, ministrs kungs, labdien! jā, jūs jau nu pat teicāt, ka, lūk, jūs strādājat prezidentūras ietvaļos, un, protams, jums grūti uzņemties atbildību, tad, kad Beļģijā nav valdības un tam līdzīgi, bet, nu, prezidentūrā strādāt jūs tomēr varat. Nu, ja to visu pie malas, tomēr gribēju atsaukties uz jautājumu par ekonomisko pārvaldību, un jūs jau pamatot teicāt, ka ir nepieciešama budžeta disciplīna. Tāpat laikā ir eh, jādomā arī par fiskalitāti, un jūs atsaucāt arī par cīņu pret krāpniecību, mēs jums tur pievienojamies, piekrītam, bet es gribēju runāt arī par nepieciešamību e, veidot jaunus pasākumus šai fiskalitātes jomā. No vienas puses ir skaidrs, ka vēlamies samazināt e, fiskalitātes slogu, nodokļu slogu. Nu, tika daudz runās, piemēram, arī par mm, darījumu transakciju, finanšu darījumu transakciju. Jūnijā tika runāts arī par nodokļiem enerģijai un resursiem un tam līdzīgi. Tas gribēja vaicāt, kādas iniciatīvas pastāv, ko jūs šobrīd īstenojat, lai nodrošināt lielāku konverģenci šai jomā. No vienas puses tā tad ir vajadzīga šī konverģīcija, vienlaicīgi jāpārliecina tie, kas to šobrīd ir tādi neg negatīvi, tās valsts, kas tādi negatīvi izturas par to, ka ir vajadzīga kaut kāda veida nodokļi finanšu transakcijām. Un nonāk pie otrā punkta. Ņemot vērā šīs uh, ziņas un atceramies, ka komisārs Levandovskis nerunāja, ka jaunās uh, fiskālās normas varētu, varētu nākt kopā arī ar samazinājumu, piemēram, no ieguldījumu no dalību valstu puses. Vai jūs esat par vai pret šādu priekšlikumu? Kāda jūs nostājušās diskusijās? Trešām kārtām, uh, Grieķija nav vairs tajā pašā situācijā kā Parīzē, joprojām dzirdam atkal šie paši cipari. Uh, nu, nav īpaši uzlabo, uzlabojušies, kā Tāpat mēs esam centušies viņiem palīdzēt, bet viņi no krīzes tomēr nav spējuši izk izkļūt, un šie parādi joprojām eksistē un tā tālāk. Kāda ir jūsu nostāja šajā jomā? Kā palīdzēt Grieķijai? Um, <clears throat> Jā, vēl ir kādi 14 runātāji, tā kā manuprāt, būtu labāk, ja mēs dosim vārdu kādiem trījiem. Tagad vārds Pīteram Skineram. Paldies. Priekš, priekšētāji, paldies ministra kungam par padarīto darbu, un es vēlos teikt, ka jūs esat viens no redzamākajiem cilvēkiem, politiķiem finanšu pakalpojumu šajās lietās. Mans atais priekšnieks no šī skatuves ir pazudis, un rezultāts ir tāds, ka jūs esat e, ieneši šajā diskusijā daudz gudrības un nedaudz arī humora, kas arī mums ļāva beidzot izkļūt no strupceļa šajās sarunās. Un vēlējos pievērst uzmanību tam, ko jūs teicat par ASV un ES attiecībām, un, manuprāt, šis jautājums tieši ir jāskata. Man, ja pareizi atceros, arī komisija vēlēja sagatavot kādu salīdzinošo tabulu, kas noteikti būs ārkārtīgi sarežģīta, bet arī vienlaikus ļoti interesanta. Vasaras laikā es eh, šo to padarīju šajā jomā, un tad ir 12 punkti, un pēc manām aplēsam pieci no tiem jau ir panākti, mēs esam darījuši to pašu vai līdzīgi. Dažos punktos mēs neko daudz neesam darījuši, un ir arī punkti, kad ASV puses nav pietiekami darījis, lai viens otru mēs varētu pārliecināt, ka mēs darbojamies vien solī. Un tad ir arī tas, ko jūs teicāt par globālo regulējumu. Bet jūs cilvēks, kurš ar tādu globālu skatās uz regulējumu jautājumiem, un lai cik tas būtu smags darbs, mums tomēr ir jāīsteno pārunas ar amerikāņiem. Ja komisija un parlaments vēlās darīt kaut ko šajā jautājumā, vai jūs palīdzēsiet mums iesaistot arī padomi, lai mēs šīs lietas atrisinātu kopā? Citādi nav vērts runāt par regulējumu globālā līmenī. Paldies, Dirk! Ekinga kungs, lūdzu. Dank u wel, uh, voorzitter. Ik, had, ik heb een vraag, <clears throat> meneer de minister, over de stresstests. De stresstests die onlangs... Un šeit ir runa par uh, eh, stresstests, par stresstestiem, un uh, eh, dažas Eiropas bankas tajās ir piedalījušies. Tās bija vairākas bankas uh, nekā Amerikā. Uh, kas attiecās uz kvantitāti un kvalitāti, tad pēdējās nedēļās mēs eh, varējām secināt, ka Eiropas bankas uh, ir parādījušās ne tik labā gaismā attiecībā uz šie skaitļiem, un es domāju, ka e, šis tests uz, e, tika piemērots visiem kandidātiem, un kurš no šo testu izturējis, kurš nē, un kuras bankas šo testu neizturēs, e, to mēs apmēram jau varējām zināt, un tad mēs gribējām šo slēgt. Eh, visas Eiropas bankas šķita, ka tām ir eh, droši pamats zem kājām, un tomēr tagad atkal ir šaubas, ka mēs ar bankām pārāk vienkāršoti darbojāmies, ka, šie, eh, testiem, ka šiem testiem bija jābūt stingrākiem. Un tagad, ministra kungs, man būtu jautājums, vai būtu nepieciešams vēlreiz veikt šos stresa testus? Some, yes, some, some answers. Jā, paldies. Tātad ir par ekonomisko pārvaldību, Grieķiju, attiecībām ASV un suvereno parādu jautājumu. Lūdzu, ministrs kungs. Jā, vispirms par to, ko Skinner kungs uzdeva. Attiecībā uz ASV mēs esam organizējuši ar ASV pārunas. Un jāsaka, ka nevienmēr ir viegli saprast to, kāda situācija ir ASV, jo ir ļoti daudz, kas rakstīts avīzēs un daudz, kas ir rakstīts, ka ir jāpārskata finanšu pāraudzībā ASV, bet nav teikts, kā tas ir jādara. Mēs katrā ziņā organizēsim šādu salīdzinājumu, ko jūs teicāt, bet eh, es eh, arī ceru, ka mums izdosies to pārspiest jūsu komitejā. Vēlāk oktobrī mēs varētu runāt par to arī parlamentā, un Baņiekungs ir gatavs to darīt. Uh, lai mēs redzētu, kāds ir progress abās Atlantijas okeāna pusēs. Pirmkārt ir jāskatās, kas ir sasniegts, un tad tomēr jāapstāsta uz kādu reālu situāciju. Uz doto brīdi man nav konkrēts atbildes, mēs organizēsim šādu salīdzinājumu ekofinu ietvaros, un pēc tam ar parlamentu oktobru sākumā mēs esam gatavi par to runāt un kas attiec uz šiem jaunajiem pa, um, ieņēmumiem. Pēdējā ekofinā es jau teicu, un es jums plan, planināju sēdēt Strasbūrā arī informāciju, ka tiek runāts par šiem banku ieguldījumiem, kas saistīti ar krīzes risinājumu un tam līdzīgi. Debats risinās šobrīd iet uz priekšu ļoti labi, un otram kārtām šīs finanšu transakciju nodoklis. Uh, Nu jā, tāda prasība daudzās valstīs jau ir, nu Beļģijā, piemēram, jau ir bijis balsojums par banku nodokļiem. Nu, un principā par šo principu tā tad jau ir nobalsots. Nu, vienalga, kā mēs arī šo nodokli nesauktu. Un līdz ar to es saku, šī situācija Eiropas Savienībā iet uz priekšu. Nu, Strasbūrā es jums teicu, ka debats, protams, ir ārkārtīgi sarežģīts. Nu, vēl tālāk, nodokļu tips nākamais par, piemēram, uz ener enerģiju. Enerģija, piemēram, ko tad darīs, piemēram, ar kodolenerģiju? Šeit ir problēmas, ko darīsim ar kodolenerģiju? Atsevišķās dalībvalstīs attieksmes ir ļoti dažādas pret šo jautājumu, un turklāt arī jājautā, vai komisija ir gatava nākt klajā ar, ar priekšlikumu šai jomā. Nu, nevaram varam, protams, mēģināt strādāt pie direktīvas par nodokļiem enerģijai. Vai varbūt var nākt klājā ar kādu citu priekšlikumu? Nu, jāsaka, šobrīd nav nekāda norāža, nekādu priekšstatu par to, kas, kas notiks šajā jomā. Gribu jūs darīt uzmanīgs arī uz vēl vienu punktu. Jūs vaicājāt, kā tad ir prezidentūras nostāja, jo, lūk, paliepatoties uz jaunajiem resursiem, eh, varētu, piemēram, nodrošināt mazākus ieskaitījumus no, no dalību valstīm. Nu, te es jums varu teikt, ka esmu dzirdējis gan viedokļus no dažādām politiskajām grupām un valstīm, kur tika runāts par to, ka šie jaunie ieņēmumi varētu drīzāk, piemēram, tikt veltīti cīņai pret klimatu pārmaiņām. Es zinu, ka man te vidēji draudzīgie kolēģi ir nākuši klējā ar šādu priekšlikumu, ir arī runāts par to, ka to varētu ieguldīt at palīdzībā attīstībai. Bet, nu, jāsaka, ja mēs nenonākam pie šādiem jauniem ieņēmumiem, tad, nu, mēs nevarēsim to vairāk arī izmantot. Nu, jāsaka, es div, turpmākajos 12 gados īstenībā nedziktu pārāk liels tiesības uz ieņēmumu gūšanu papildus kārtā nu, ja būs šis eh, finanšu transakcijas nodoklis, jā, varam viskaut kā to izmantot cīņai pret klimatu pārmaiņai, attīstības palīdzību un tā. Ja ir tāda veida, eh, ja ir tāda veida nodoklis, tad varam to darīt reiz saturksnī, bet citādi tas būs tikai tāds vienreizīgs lēmums. Desmit eh, gadus esmu bijis kofinā. Un zinu, ka tas nav vienkārši. Tās vienmēr, tas vienmēr ir pamats debatēm, un es ceru tomēr, ka mums izdosies nākamā mēneša gaitā tomēr pārliecināt visus par nepieciešamu, nepieciešamību šādas ieņēmumus gūt. Bet, nu, vēl, protams, būs arī debats par to, kā šādas uh, līdzekļus tērēt tādā gadījumā. Nu, par stres testiem jūs runājāt. Es domāju, ka šie testi, protams, ir ļoti pozitīvi. Es domāju, ka mēs tos atbilstīgā kārtā organizējām ar Eiropas centrālo banku un nacionālajiem regulātoriem. Tie ir ļoti pārskatāmi. Ja salīdzinam tos ar to, kas notika daudzās valstīs, nu tā tas ir. Pārskatāmība nodrošināta bija vienāda noteikuma, pilnīgi attiecībā uz visiem. Un jāsaka, tas taču ir tikai pirmais eh, centiens. Protams, ka var darīt vēl arī daudz vairāk Un, eh, nu, kā jau arī Barņēkungs un es un citi komisijas pārstāvi, mēs visi esam eh, gatavi šādu veidu testus organizēt ik pēc kāda brīža, regulāri, nu, teiksim, reiz vai divas gadā. Nu, redzēsim, kāds būs komisijas priekšlikums šai jomā, bet šādu veidu testus vajadzētu, jā. Bet tajā pašā laikā ar tādu pašu pārskatāmību, eh, iespējamības gadījumā, to mēs varam ierosināt arī G20 sanāksmes laikā vajadzētu nākt klajā ar atbilstīgiem pamatiem, tātad atbilstīgu juridisko pamatu. Kādi parametri tiek izmantot šajā darbā? Nu, vai tie ir ASV parametri, Eiropas un Āzijas parametri? Varbūt, ka tie var būt atšķirīgi. Nu, protams, vienu pārskatāmības līmeni arī būs grūti nodrošināt, bet es domāju, ka pirmā līmenī, šai pirmajā instancē šie testi bija ļoti veiksmīgi, ļoti pārskatāmi. Nu, par nākotni runājot, nu, skatīsimies. Es tomēr labprāt atbalstītu regulāru stresa testu īstenošanu Eiropā. Uh, Un varbūt varētu tos attiecināt ne tikai uz bankām, bet arī uz citām finanšu iestādēm. Nu, ja bankām tie izrādījušies liederīgi, tad varam tos izmantot arī citur finanšu jomā, nu, piemēram, nodrošināšanas kompānijām. Paldies, Vikēram vārdsam. Paldies, un um, paldies arī par smago darbu, ko jūs ieguldījis pārskats pakets noslīpēšanā. Tas bija ļoti. Uh, smalks līdzsvars, skatot pārobežu risku un pārobežu caurskatāmību, tādē atzīstot nacionālo valdību un regulātoru atbildību par saviem tirgiem. Tas ir ļoti smalks līdzsvars un ir ļoti jutīgi tirgi, un man satrauc tas, ka mēs redzam obligācijas starpības, kas ir pārāk lielas, un tirgi ir ļoti satraukušies par šiem bankām un šo banku stresu pārbaudēm. Un tad mēs skatīsimies uz pašiem pamatelementiem pāraudzības paketes pārskatītajos jomās. Un sagatavojot šo pakotni, mēs visu laiku teicām, cik svarīgi ir ieklausīties ekspertos, tīpaši trišē kungā. Un tādēļ man ir pāris jautājumi jums. Uzklausot ekspertus, mums saka, ka ja mēs nedosim kādu īpašu atlaidi uzņēmumiem, kas varētu ierobežot viņu uzņēmēju risku, tas ļoti nāk pa ļaunu mūsu tautsainiecībai. Un Šekungs ir izteicis vairākus komentārus par Bāzeles sistēmu, piemēram, viņš ir teicis, ka tas varētu stiprināt globālos kapitāla standartus, vai jūs ieteiktu pret dažādu iekšvalstu šo standartu pielāgošanu, jo daži deputāti šajā komitejā ir teikuši, man pat manā tirgu jādara tā, manā tirgu jādara šādi, vai mums to vajadzētu ņemt vērā. Un tālāk par, par FTP, par darījumu nodokli, tur tika teikts, ka tas varētu būt nāk par ļaunu Eiropai. Vai šī, šāds viedoklis arī būtu jāņem vērā? Paldies! Paldies! Mariem Teisam lūdzu. Uh, meneer de minister, ik sluit mij graag aan bij de collega's die het Belgisch voorzitterschap feliciteren met de resultaten die er tot. Uh... Eh, Jā. Bel Beļģijas prezidentūra tika eh, slavēta, bet man būtu vēl jautājums un arī kāda piezīme. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs tagad palūkojamies, vai patiešām ir šī savietojamība. Tad no vienas puses kredītu uh, došana, mēs, protams, arī gribam aizsargāt patērētāju, bet e, šos aspektus mums ir jāaplūko kopēji un koherenti. Jūs runājāt arī par ESV un jūs teicāt, ir jālūkojas, vai tiešām viss ir eh, caurskatāms, bet es domāju, ka arī normas aplūkot būtu ļoti svarīgi un būtu svarīgi izteikt tāpat arī kritiku, jo tad, kad eh, notika lēmuma procedūras eh, un biržās tie uzņēmumi, kas kotējās biržās, tad arī bija diskusijas par šīs sistēmas izvērtējumu. Un uh, tad arī bija diskusijas par to, kā ir noticis šis izvērtējums, un tad mēs redzējām, ka bija uh, tātad nestabila situācija, un uh, tas izrādījās ir kazino, un tādēļ es uzskatu, ka tas nav labi sistēmas stabilitātei. Vai tātad mans jautājums, vai mums vajadzētu turpmāk izmantot šīs normas, vai arī uh, mūsu investors mums ir tālāk jāizglīto, un ja mēs palūkojamies, kā mūsu tirgi darbojās, tad mēs vienmēr dzirdam šo vārdu kazino. Un tad būtu svarīgi, ka investori, kuri patiesi intensīvi vēlas investēt, un uh, uzņēmējiem piegādāt kapitālu, vai mēs viņus nevaram kaut kādā veidā atalgot, un tad līdz ar to mēs varētu izmantot nodokļu sistēmas. Paldies! Uh, paldies! No sākuma mēs jau arī priecājamies, ka pēc vairāk nekā da, gada ir izdevies attiecībā uz finanšu tirgu uzraudzību arī panākt uh, šīs Eiropas spēlētāju lomu Un pagājušajā nedēļā komi no komisijas puses mēs saņēmām arī priekšlikums par derivātu tirzniecību, par tā dēvētajiem tukšajām pārdošanām, par tātad nullu pārdošanām. Bet kopēji tas varētu arī novest patiešām pie finanšu tirgu regulēšanas. Uh, Un e, mans jautājums būtu, kā tad tas e, lēmums, tie lēmumi, kuri šajās nedēļās tika pieņemti, arī lūkojoties uz e, komisijas pusi, lai mēs arī varētu diskutēt padomas līmenī, lai mums nebūtu jāpatērē tik daudz laika kā iepriekš. Un otrais jautājums. Arī Eiropas padomas ietvaros ir diskusija darba grupā, tātad e, Eiropas padomas prezidents, kuru vada par e, tālāko attīstību stabilitātes un izaugsmas paktam. Un man ir nedaudz tā sajūta pēc tām informācijām, kuras esmu saņēmis, ka, e, piemēram, arī māja sākuma pieredze ka uh, dalībvalstis tomēr nav gatavas uh, tik uh, daudz secināt no šiem notikumiem, jo proti mums ir šis pakts jāstiprina, un uh, Beļģijas prezidentūra droši vien vēl vēlās darboties šajā jomā, lai mēs tiešām panāktu būtiskas izmaiņas. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Chef. First, uh... Paldies! Vispirms attiecībā uz šo finanšu darījumu nodokli un par to, ka jau sklausa eksperti, ir grūti teikt. Runājot par Tišē kungu, es jau ļoti ilgi ar viņu konsultējos, viņš ir ļoti būtisks eksperts, bet eh, vēl vairāk eh, viņš arī bija ierēnis Francijā un tagad ir Eiropas centrāla bankas priekšsēdētāji. Un nu, mums, protams, ir jāuzklausa gan parlaments, gan padome, gan komisija, un galu galā ir jāatrod kāds veids, kā pieņemt lēmumu. Un pat par šo finanšu darījumu nodokli. Es zinu, ka ir ļoti daudz iebildumu pret šādu soli. Mēs esam pārliecināti, ka iespējams uzlikt šādu nodokli. Nu, var jau uzlikt nodokli arī ūdeni, kādēļ gan ne. Varbūt ir kādi nosacījumi, varbūt ir liederīgi tādu nodokli uzlikt ne tikai vienā valstī, bet visā Eiropā vai starptautiskā līmenī, es nezinu. Bet, ja ir iespējams uzlikt nodokli ūdeni, kādēļ tad ar to nevar darīt finanšu darījumiem? Es zinu, ka ir jāpieaicina ļoti daudz ekspertu, jāuzklaus dažādas pozīcijas, bet gal galā mums ir jāpieņem lēmums. Un uh, mans skatījums, un tas jau sen arī Beļģijā ir pieņemts kā lēmums, ir nepieciešams organizēt noteiktu geogrāfisko dimensiju šādiem nodokļiem. Bet bez jau kāda Nevar teikt, ka mēs ne, nekonsultējoties ASV vai apvienotās karalistas pārstāvjiem, mēs neko nepielemsim. Varbūt varam to darīt tikai Eirozonā vai tikai ar konkrētiem partneriem. Es zinu, ka attiecībā uz šo nodokli Japānā ir notikušas kaut kādas konkrētas lietas, vai tas būtu iespējams, piemēram, darīt to runājot tikai ar Japānu vai citiem partneriem, tas jau ir politisks lēmums. Bet nav vērts teikt, nē, nekad to mēs nevaram izdarīt, Es vēlos vēlreiz teikt, mēs to varam uzlikt ūdeni nodokli kādai, lai mēs to neizdarītu finanšu darījumiem. Ir tik daudz nodokļu dažādiem pakalpojumiem un produktiem, kādēļ, lai mēs neuzliektu nodokli finanšu darījumiem. Protams, nav viegli to organizēt, bet mēs katrā ziņā mēģināsim. and uh, eh, centrāla. Uh, mums tā tad būtu arī jāizvērtē, uh, to es arī teicu centrālajai bankai. Uh, to es arī at, teicu attiecīgi uz lēmumu Bāzelē, kas attiecas uz bankām. Tad šeit mums vajadzētu vest savietojumu politiku arī, kas attiecas uh, Uh, uz uh, valsts vispārējām interesēm, piemēram, lai nebūtu atkal jauna krīze, bet arī, lai mēs uh, sargātu patērētāju, jo patērētājam būtu jābūt pieejamiem šādiem kredītiem. Un Es arī e, par šo tēmu runāšu septembra beigās e, ECOFIN neformālajā sanāksmē. Mums ir nepieciešams pārskats par e, dažādiem notiku, noteikumiem. Mēs runājām par Bāzels 3 lēmumiem bet mums tad ir nepieciešama arī jauna banku kontrole un būs arī nepieciešams droši vien ieviest kādu bankas nodokli, lai atrisinātu finanšu krīzi, bet kā tas ir savietojams ar patērētāju tiesībiem, tiesībām, jo tas ir ļoti svarīgi visiem finanšu produktiem. Mums taču ir jārada jaunas darba vietas, arī tur bankām ir jāpiedalās. Eh, jo, protams, bankas ir eh, saistītas ar kopējo ekonomikas politiku, tāpat arī valstī jābūt izsarg, eh, aizsargātai, un tam nedrīkst būt nekādu katastrofālu seku kādai valstī. Mēs mēģināsim šo savietojamības politiku realizēt. Un tad es nonāku šeit pie minētajām normām, un tad es gribētu teikt, ka ministram, protams, ir vienkāršāk runāt par ekonomikas pārvaldību. Mums nav vajadzīga ekspertu grupa, lai diskutētu par šo jautājumu. Protams, es ļoti respektēju savus kolēģus, bet tomēr man tas nav tik, tik vienkāršs jautājums, ja mēs runājam par šīm normām. Šādam lēmumam ir nepieciešams nosākuma ziņojums un pie tam ekspertu ziņojums to es arī teikšu nākamajā ekofin sanāksmē, mums ir nepieciešami arī komisijas eksperti, tāpat arī parlamentārieši un tāpat arī valstu parlamentu pārstāvji. Un viņiem ir jāpasaka, kādas ir problēmas arī savietojamībā ar ASV un tāpat arī finanšu darījums mums ir jāaplūko. Varbūt mēs tehniski to varam Eiropas parlamentā aplūkot, bet tomēr ekofin Berlīnā būtu ļoti grūti šīs tehniskās uh, sarunas vēst. Pirms mums nav šo pirmā, šī pirmā ekspertu ziņojuma. Un eh, es jautātu, uh, Eh, tātad man tika teikts, ka es labprāt, eh, ka vajadzētu tomēr savādāk eh, darboties, bet es domāju tomēr, ka mums ir nepieciešams ziņojums arī attiecībā uz um, ehm, ASV politiku, uz attiecībām ar ASV. Mums ir nepieciešams ekspertu, tātad viedoklis. Uh, un ne vispārējais pārskats, bet gan atsevišķu punktu un atsevišķu normu, normu pārskats, kas attiecas, piemēram, arī uz ASV un tad pie šīm ilgspējīgām investīcijām. Tā nav Eiropas problēma, tā ir problēma atsevišķi katrā dalībvalstī. Un tagad, proti, ir e, runa par e, nodokļu e, tādu labumu sadalījumu attiec, attiecīgajiem investoriem. Bet, eh, protams, tas ir attiecīgs no balsu vairākuma attiecīgajās dalībvalstīs. Pēkšņi, ja eh, mēs runājam par ilgspējīgām vai eh, vidējā termiņā spējīgām investīcijām, tad mums ir jārunā par atsevišķām jomām, par atsevišķām valstu politikām, jo tie ir politiski lēmumi, par to mēs nevaram droši vien runāt parlamentā. Un Runājot par pārvaldību, mēs par to runāsim, bet ir priekšlikumi no komisijas. Bet, eh, protams, mums ir jāskata arī teksts Bāzels. Un es zinu, ka mēs vēl gaidām komisijas priekšlikums. Mēs mēģināsim par to runāt, jo mums būs sanāksmu starp Ekofinu un uh, darba grupu. Un tad mēs skatīsimies, kā mēs varam turpināt darbu pie ekonomiskās pārvaldības, bet gal galā jāstāsta, vai tas vispār ir iespējams. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par uh, semestri, mēs mēģināsim pieņemt lēmumu par sankcijām, vai ir iespējams darīt vairāk, vai uh, organizēt jaunu Eiropas pārvaldību, varbūt Kā jau teicu ievadā, esmu pārliecināts, ka tas ir ne tikai stabilitātes pakts, bet arī pakts izaugsmē, sociālajai labturībai, darbvietu radīšanai, risinājumu attiecībā uz klimatu pārmaiņām, bet mums ir nepieciešams organizēt pāraudzību ne tikai par budžetu, bet arī par sabie, valsts finanšu un budžeta līdzvarošanu un vai mēs varam pieņemt daudz lēmumus par labu jaunu politiku un darba vietu radīšanai. Tas ir sarežģīti, jo ir nosaka pamatstandarti dažādās valstīs. Un uh, parlamentiem ir ļoti grūti piekrist eh, tam, ka tiek eh, sarindotas valstis pēc kaut kādiem nosacījumiem. Jā, nu tagad ir diezgan grūti, jo ir astoņi cilvēki pietiekušies uzdot jautājumus, bet ir palikuši tikai desmit minūtes. Tā kā laiks rīt uz priekšu, neuzdodiet jautājumu, kas jau ir uzdots, neuzdodiet vairāk par vienu, un jums jāspēj to uzdot 30 sekundēs, vai arī atbildi nesaņemsiet. Un tagad Ferērs kundzei vārds. Lucky, thanks! Paldies! Paldies par sniegto informāciju. Vēlējos uzdot jautājumu par termiņiem attiecībā uz nodavām bankām un darījumu nodokļiem, jo, kā jau tik minēts, daudzas valstis jau dara kaut ko paši savās robežās. Un uh, otrs jautājums, vai Eiropas dimensiju var izveidot arī attiecībā uz neveiksmīgu banku, kas darbojas vairākās valstīs, problēmu. Tas ir tālāk mūsu darba kārtībā un ļoti žēl, ja mēs zaudētu šādu Eiropas dimensiju tādēļ, ka šie jautājumi nav prioritārie un katra valsts rīkojās pēc savu prātu. Jā, paldies. Es noklausīsimies visus cilvēkus, kas dod, uzdod jautājumus. Tagad vārds Svenam. Jā, man liels prieks redzēt jūs šeit. Ļoti īsts komentārs par atbildi, ko sniedzāt Ferber kungam. Ja paraugamies uz tirgiem, tie ir paredzējuši, ka Grieķi nespēs pildīt kredītsaistības. Un, ja mēs varbūt varam vienoties par sankcijām, mēs esam vienojušies par semestri, kā jūs teicāt bet jūs neizrādāt stingras ambīcijas ekonomiskās politikas koordinācijas jomā un tajā ziņā, ka ir nepietiekama ekonomiskā integrācija Eiropā. Jūs neesat, manuprāt, sapratis ekonomisko situāciju, kāda ir Eirozonā. Tā ir ļoti smaga un mums ir jāredz, ka padomu uzņemās vadību un piedāvā stingrus un uh, drosmīgus piedāvājumus. Un šodien es tādus neesmu dzirdējis. Jāpaldies, Silvija, lūdzu. Paldies, ka ieradāties un paldies, ka ļaujat uzdot jums jautājumus. Un es vēlos atgriezties pie vienas no tēmām, ko jūs minējāt. Tas nebija jūsu svarīgākais jautājums, bet, manuprāt, tas ļoti simbolisks. Proti ārvalstu pārstāvība Eirozonai, starptautiskās institūcijās. Mēs esam saņēmuši ziņojumu no SVF, un varbūt mēs varam rūpīgāk pasastīties to, kas notiek uh, starptautiskajā valūtas fondā. Un ja jūs izlemsiet tā rīkoties, tas mums ir ļoti būtiski un uh, neuzskatām, ka tas būtu tāds maznozīmīgs jautājums, tas pat ir rakstīts Lisabonas līgumā. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Paldies, priekšsētājs kundze. Es vēlētos runāt par to, ko teica manā kolēģi nu pat par SVF. Šis fonds jau būtībā ir Grieķijas pārvaldītājs un šeit eh, sadarbojas gan Starptautiskā valodas fonds, gan Centrālā banka. Un jautājums ir, vai jūs sagatavosiet kādu jaunu vienošanos. Saskaņā 218. pantu pamatlīgumā ir teiks, ka ir arī mums teikšana, ja tiek sagatavot jauni nolīgumi, un vai jūs to iesniegsiet parlamentam, ja ir tādi plāni. Paldies, Kluta kungs, lūdzu. Jā, danke, die Übersetzung war. Jā, paldies, tulkojums nebija pilnīgs. Es vēlējos norādīt uz citu aspektu. Uh, Eh, mums bija diskusija Vācijas Federatīvajā republikā ar eh, komunālās politikas pārstāvjiem par finanšu situāciju pašvaldībās Uh, un dažās pašvaldībās tā tiešām ir uh, dramatiska. 10-15 gadu laikā tika mēģināts uh, šo situāciju uzlabot, taupot, un tagad tie nonākuši krīzē, kāpēc secinājuši, ka pēc 15 gadiem vēl lielāk kas um, vēl lielāks sloks ir uz pašvaldībām, un tas tika mēģināts pētīt, piemēram, Ziemeļreinā Vestfālenē, ka trīs ceturdaļas uh, no šīm parādu situācijām ir tiešām saistāms ar krīzi, un tad tiešām rodās jautājums, ko tad ES um, vēlas uh, darīt, uh, lai pašvald, no pašvaldībām nu, tiktu noņemts šis sloks. Uh, es domāju, ka eh, būs noliedzoši nostāja pret Eiropas Savienību šajā sakarā. Antolin. Paldies. Nākamais runātājs. Jā. Jā, prezidentūrai es vēlētos pateikties arī uh, attiecībā uz uzraudzību jums būs visi instrumenti arī attiecībā uz modernizāciju, un šī konsolidēšana um, novājinās, tad mums vajadzīgs ir investīcijas jauns. Kādas jūs nostāj šajā jautājumā? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man būtu jautājumi attiecībā uz e, ekonomikas koherenci. Es vēlējos zināt, vai būs iespējams cīnīties pret ES 2011. gadā, e, piemēram, lai būtu Eiropas puskāds, kurš paties arī e, darbotos, un kādi soļi tam ir nepieciešami. Un tad es nonāku pie sankcijām. Uh, vai arī tiks ņemt vērā, ņemti vērā apstākļi un uh, uh, kaut kas mēģināti panākts, lai, lai šie taupības pasākumi tiešām realizētos. Dankjewel, eh, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Eh, Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze un ministra kungs. Man būtu īsi jautājums par tēmu, kura vēl netika aplūkota. Uh, un proti ekonomiski pasākumi. Mēs runājam par finanšu uzraudzību, eh, bet ir eh, nepieciešami arī, teiksim, valdības sadarbības, eh, un tad tām ir jābūt kopējiem spēles noteikumiem. Īsi vēl pirms vasaras atvaļinājumiem bija komisijas uh, Uh, dokuments, un tad uh, bu, es gribētu zināt, vai jūs arī padomē par to diskutēsiet, un vai jūs vēlētos ieviest vēl stingrākus noteikumus, lai visa Eiropa, uh, piemēram, risku kontrolē tieši nodrošināt vienlīdzību. Paldies! Nu, tad jums ir divas minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Laikam jau nāksies savu laika termiņu nedaudz pārkāpt, un es atvainojos referentiem par to. Jā, vispirms Par kalendāru ir grūti. Ir, mēs turpināsim par bankas nodevu strādāt oktobrī, un tad nākamo nedēļu un mēnešu laikā mēs mēģināsim panākt padomi par finanšu darījumu nodokli. Man jāatzīstās, ka 2001. gadā mēs panācām Beļģijā vienprātību, bet neviena cita valsts mūs neatbalstīja. Varbūt šogad mums izdosies šo darbu pavirzīt uz priekšu, bet es eh, nezinu, vai es eh, tiešām varu nospraust šeit kāds konkrēts termiņš, bet mēs katrā ziņā mēģināsim un mēs sāksim arī runāt, nu, piemēram, par enerģijas jautājumu, kā jūs minējat. Tā ka es īsti nesapratu jautājumu attiecībā uz Grieķiju. Pilnīgi skaidri runājot, attiecībā uz Grieķiju ir pilnīgi skaidra vienošanās starp visām dalībvalstīm. Un arī ar Vāciju, piemēram, nebija tik viegli vienoties ar attiecībā uz Grieķiju, bet mēs tomēr gal galā vienojāmies un sniedzām palīdzību. Un iepriekšējā padomē mums, mums bija diskusija par Grieķiju, un mēs redzam tur ļoti labu progresu. Attiecīgi uz to, ko prasa komisija, padoma un centrālā banka. Ja jūs vēlaties darīt ko vairāk, tad varbūt jūs varat runāt ar Vācijas pusi par to. Un ja jūs varat pārliecināt lielāko vairākumu Bundestagā par to, ka ir jādara vairāk Grieķijas labā, tad var organizēt kādu politiku, bet pagaidām padomē ir vienošanās, ka mēs sniedzam palīdzību. Paldies arī Vācijai par sniegto atbalstu, un kopš tā laika mēs esam redzējuši saskaņā ar komisijas un padomus un bankas prasībām mums ir bijis ļoti labs progress ir nelielas problēmas ar Slovāku šajā ziņā, bet uz doto brīdi šeit, šajā ziņā mēs nevaram palīdzēt Slovākijai. Mēs ceram, ka varēsim vairāk darīt. Tālāk par ārējo pārstāvību. Eiku. Ir taisnība, ka pilnīgi noteikti vajadzīgs virzīties uz priekšu, jo mēs vienkārši domājam, ka vispirms jāpārliecina visas dalību valstis. Nu, kā es nu saka, nu, gan mazās, gan vidējās, gan lielās dalību valstis. Tam visam jāspēj pārgrupaties, un jāsaka, tas nav vienkārši. Es domāju, ka viens no piemēriem, kas varētu ļaut mums viņus pārliecināt, ir mm, paskatīties uz to, kas notika Kopenhāgenā, piemēram. Ja ir pārliecība, ka ir, piemēram, arī Eiropas Savienībā lielās valstis, tad iznāk, ka, lūk, iznāk, ka šīs mazās valsts paliek ārpus diskusijām, ārpus darba. Neviena eh, mazās, no mazajām valstīm Kopenhāgenā nebija klāta. Nu, tas, nu, tā nav tikai Beļģijas lieta. Nu, atcemies, Pols Andrīs Spāks jau sen par to aģitēja. Nu, un lūk, ir, ir šīs mazās valstis, kurām arī ir jādod pārvald, eh, pārstāvības tiesības. Uh, Un to šādā veidā var arī risināt. Nu, es nevaru šobrīd izteikt nekādus pieņēmumus un tam līdzīgi. Vienkārši gribu vērst jūs uzmanību uz vēsturiskiem aspektiem šajā jomā, kas attiecas tālāk uz um, attīstību dažādās dalībvalstīs. Ekofina, protams, saistīts tieši ar valstu pārstāvi diskusijām. Beļģijā, piemēram, bija ļoti grūti iedomāties, ka varēs pārliecināt uh, Eh, valsts organizēties provinces, eh, visas vietējās pašvaldības un piekrist šiem jautājumiem. Nu, un tagad iedomājieties, noteikti diskusijas eh, visā Eiropas Savienībā kopumā, tad tas ir būs vēl sarežģītāk nenoliedzami. Bet mums eh, kopā ar komisiju pašā sākumā ir jāsāk strādāt jau pie stabilitātes programmas, un tur lielāku uzmanību jāpievērš, piemēram, arī vietējām pašvaldībām, vietējām struktūrām, kas var palīdzēt eh, struktūrēt šīs diskusijas. Bet, nu, protams, gal galā atbildība gulst uz nacionālām varas iestādēm par pārvaldības eh, struktūru attīstību un to, kā var veicināt investīcijas Eiropā. Es jau teicu, jā, mums ir jāstara daudz vairāk, lai uzlabotu investīcijas situāciju un jādara tas ar skatu nākotnē, ilgtermiņā. Uh, Un, protams, šie kopējie noteikumi banku sektoram un tā tam līdzīgi attiecībā uz bonusiem, prēmijām, investīcijām un tam līdzīgi. Šodien strād, šobrīd strādājam arī ar komisiju pie priekšlikumu par tālākiem pasākumiem. Esam uzsākuši darbu pie pārvaldības pasāku īstenošanas, jā, bet tālāk būs arī detaļas par dažādiem produktiem, dažādām jomām tā tālāk. Kāpēc ne? Tāpat laikā man tomēr jāatzīst, ka tas tik ātri viss, protams, nenotiks. Nākamās diskusijas G20 arī aizsāksies Nu, varbūt arī tur izdosies nonākt pie kaut kāda veida noteikumiem, piemēram, par atlīdzību politiku finanšu sektorā. Un eh, visbeidzot par pārvaldību. Gulārs kundze uzdeva jautājumu, bet arī citi atsaucās uz to, ko var darīt, tostarp, ko var darīt Eiropas parlaments, lai panāktu, ka virzās uz priekšu šī ekonomiskās pārvaldības lieta. Nu, to es saku ik pa brīdim. Nu, jāorganizē sanāksmes, jāorganizē tikšanās starp parlamentāriešiem, starp deputātiem un viņu kolēģiem, kas darbojas nacionālajos parlamentos. Jāmēģina strādāt arī pāri grupu, politisko grupu robežām jāstrādā ar tām pašām politiskajām grupām, arī nacionālajos parlamentos un tā tālāk. Es jau nevienu valsti tagad negribu uh, kaunināt, bet reizēm rodas iespēja, reizēm rodas tāds iespējas, ka mums ir ne tikai dažādas Eiropas valsts, bet arī ļoti dažādas ar politiskās orientācijas. Uh, Eh, atšķirībā no tā, kas notiek šeit un nu, kas notiek nacionālajos parlamentos. Un varbūt tas ir vēl trakāk, varbūt tas šķiet jums, jo jūs jau varat katru dienu ar to sastrādāties. Bet tā tad jūs gribat kādai prezidentūrai palīdzēt, vienalga vai tā būtu Beļģa vai Ungāra vai kāda cita prezidentūra, kas notiks pēc tam, ko jūs varat darīt, jūs varat organizēt, varbūt daudz biežāk vēl organizēt eh, tikšanās, lai nonāktu pie kopējas nostājas starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Uh, Eiropas, eh, varbūt politisko partiju robežās pa visu Eiropu. Nu, ja jau varam nonākt pie tāda veida kopējām nostājām, jau prezidentūrai būs daudz vieglāk. Bet, nu, protams, protams, eh, problēma ir daudz vairāk. Viss tās ar šādu veidu sanāksmu atrisināt nevarēs, bet, nu, tas ir solis uz priekšu, tas tā ir palīdzība. Mēs jau redzējām, kā sevišķās eh, nolīguma tekstos, tā, kad centāmies par tiem vienoties, šādas problēmas parādījās. Nu, tādas debats ir mūsu dzīve, tā tas vienkārši ir. Paldies par uzmanību. Yes, corporate governance, uh, we will komerc pārvaldību, korporatīvo pārvaldību. Nu, redzēs, kā tur izdosies gūt panākums, bet, protams, centīsimies organizēt labāku pārvaldību, kā jau teicu pirms pāris minūtēm. Runājam par ekonomisko pārvaldību Eiropā, par ekofinu partneru padomu partneriem un tā tālāk. Nu jā, uzņēmumiem jābūt skaidriem noteikumiem. Ekofinu to spriedīsim. Bet diskusijas, protams, arī citos formātos turpinās padomē. Un tāpēc esmu atvērts eh, šī punkta iekļaušanai darba kārtībā, bet jo šobrīd jāsaka, eh, tas vēl nav tādā uzņēmuma līmenī pagaidām. Tas drīzāk tomēr šobrīd vēl tiek runāts par tirgu, par konkurētspēju un tam līdzīgi. Bet, nu, jā, varam mēģināt sākt organizēt arī kaut ko citu. Jā, drīz vien, drīz vien tas tā arī notiks, saka priekšsādātāji. Nu, protams, var jūs informēt, eh, ministra kungs, ka mums būs tikšanās ar nacionāliem parlamentiem, un mēs runāsim arī par ekonomisko pārvaldību un eh, visiem šiem jautājumiem. Tā, lai jūs saprotat, ka mēs tiešām arī daram savu daļu darbu. Lielas paldies jums! Nu, reizēm citi saka, lūk, kā mēs ekonu komitejā aizpildam visu to laiku, kas mums atvēlēts, bet lūk, te ļoti labi varam redzēt, ka mēs varētu jūs paturēt šeit visu pēcpusdienu un vienalga vēl būtu jautājumi, ko kāds jums gribētu uzdot. Eh, liels paldies vēlreiz par jūsu apņēmību, par līdzdalību trialogā, un nu, gan jau viss noteikti drīz atkal tiksimies. go, do... Nedodieties prom, saka priekšādātāji, mums tūlīt pat jāsāk diskusijas par ziņojumu par pārvaldi, eh, par uzraugu. Okay, if we could settle down, everybody. We, we now... Jā, visi apsēdieties, lūdzu, saka priekšsēdētāji. Nonākam pie darba kārtības jautājuma numur 4, vai ne tā? Nē, šeit ir priekšsādātājs paziņojumi. Jauns punkts tika ievietots, diskusijas turpinās prezidijā. Jā, nu tā tad eh, ceturtais punkts būs tālāk tūlīt, bet pagaidām vēl runājam par noslēgumu padomas debatēm par finanšu uzraudzības pakotni, kā jūs zinat. Uh, Gala trialogs eh, norisinājās nu pat, provizoriski vienošanās tika panākta, tāpēc vispirms došu vārdu vicepriekšsēdētājiem un referentam par šo jautājumu. Jozef, lūdzu. Um, centīšos būt īs, jo mums ir daudz citu ziņotāju, un pirmos vārdus gribētu teikt, proti pateikties. Uh, un pateikties arī ministram, un, kurš mūs īsi pirms tam pameta arī komisijai, referentiem un priekšsēdātājiem un komisiju priekšsēdātājiem, arī tāpat sekretariātam, kurš mūs paties atbalstīja, lai mēs varētu strādāt. Šis darbs nebija vienkāršs, ir pirmā reize. Uh, kad mums bija seši eh, referenti un arī no politiskajām grupām pārstāvji koordinatori. Un tas mums bija jādara šajā birojā, kur mēs strādājām, valdīja pilnīgs haoss, bet mēs to varējām arī sakārtot un pārvarēt. Un tu, tas eh, turpinājās astoņus mēnešus. Mums bija visdažādākie pārstāvji noteikumi. Eh, piemēram, arī alianses starp politiskajām grupām, kur mēs domājam, ka viņi nekad nesastrādāsies, bet tomēr viņi sastrādājās. Un es, biju, un es esmu ļoti priecīgs, ka arī britu konservatīvie mm, eh, deputāti eh, vēlējās, lai arī vairākas tiesi, lai lielākas tiesības ir Eiropas parlamenta deputātiem, un mēs darījām, protams, kaut ko tādu, kas ir nedaudz riskants. Eh, jo krīze jau varēja beigties uh, divējādi ekonomiskās politikas uh, reprivatizācija, un uh, to, tas ir arī uh, šajos ziņojumos redzams, un no sākuma uh, mēs uh, baidījāmies, kā notiks šī nacionalizācija. Uh, un tās bija kā tās krieva lēlītes, kad vienmēr e, mēs izņēmām aizvien mazāko lēlīti. Šīs lēlītes kļuva aizvien nenozīmīgāks, tātad komisijas ziņojums un padomas e, ziņojums, un tad arī četru politisko grupu ziņojumi, un tad mēs teicām, ka nē, mēs tomēr gribam panākt to, e, kas bija ziņojumā, un šajā garā tad mēs arī darbojāmies proti varēja jau notikt arī sadursme, jo mēs pies, pieņēmām grozījums, kur bija pretstatā tam, ko padome ir vienbalsīgi pieņēmusi, bet šī katastrofa tomēr ne, mēs nenonācām līdz šajai katastrofai Un tagad es eh, vēlētos arī eh, jums eh, parādīt šī ziņojuma pozitīvos aspektus. Tātad pirmajā, pirmajā šajā daļā jūs redzat Eiropas padomes nostāja, pret kuru mēs cīnījāmies, un otrajā sadaļā jūs redzat to, ko mēs gribējām, to, ko mēs esam panākuši. Uh, un tad jūs redzēsiet, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Un mums eh, bija ļoti svarīgi, lai arī Eiropas institūcijām būtu uh, savas darbības uh, sfēras, lai arī nacionālajām uh, institūcijām būtu sava funkcija šajā sakarā. Uh, Tātad institūcijas, kuras uh, būs uh, spējīgas arī ieviest uh, šīs realizācijas normas, lai visām finanšu institūcijām būtu vienādi spēles noteikumi. Un tad mums arī nāk ieteikumi, lai tas nebūtu, nekļūtu par juridisko normu, uh, Un mums bija e, jāuzmanās, e, lai visi norādījumi tiek realizēti. Un arī tāpat jūs varēsiet kontrolēt šīs uzraudzības institūcijas, ja tās nedarbojas attiecīgi labi. Un arī, ja bankas nedarbosies tādā veidā, kā to liek uzraudzības komitejas. Eh, un padome ir pietuvinājusies arī finanšu institūciju interesēm, bet mēs rūpējāmies, lai tāpat arī tiktu aizsargāts patērētāji, lai mēs izvairītos no šiem toksiskajiem jeb nelabajiem darījumiem. Eh, ja mēs runājam par finanšu politiku, tad eh, mums arī eh, bija jāņem vērā arī to, ko starp citu arī padomu un komisija negribēja ņemt vērā, proti eh, tā dēvētais eh, tā koherentais risks, jo runājot par krīzi, mums bija jārisina problēmas banku sakarā, kuras bija par lielu, jo tās varēja sabrukt. E, agrāk bija tā, ja e, nebija naudas, bija parādi, bet tas neatiecas uz bankām. Bet tagad mums bija tomēr jāskatās, lai e, šis e, risks, piemēram, tas vārds, ko Ferēras kundze izdomāja, dešport, un tika organizēti un veikti testi, par kuriem tika balsots Eiropas līmenī, lai, ka būs uzraudzība tām institūcijām, Eh, kuras parāda, ka tās varētu sabrukt. Un tad arī mēs eh, eh, aplūkojam tādas lietas, proti, ka ir nepieciešamība finstit finanšu institūcijām um, priekšfinansēt šos uzkrājumus lai eh, padarītu pieejamu naudu. Tātad mums ir nepieciešams arī uzraudzības institūcijas, kuras mēs arī kontrolējam, piemēram, arī parlamentā. Eh, septītais paragrāfs parādīja, ka parlamentam būs ļoti svarīga eh, loma, kas attiecās uz šo kontroli, un tādā veidā mēs arī mēģināsim risināt problēmu, un Eiropas parlamentam būs vadošā loma um, svarīgākās personas būs uh, šajās uzraudzības institūcijās, un tās tiks kontrolētas jaunā veidā no parlamenta puses, un šis kontrols būs ļoti, būs daudz stingrāks nekā iepriekš. Uh, E, centrālajai bankai tad būs jāiesniedz ziņojums, kur e, visi jautājumi ir atrunāti, jautājumiem, kas mums ir svarīgi, tātad kādas e, normas, kādas starptautiskās institūcijas šīs, pie šīm normām ir pieturējušās un tā tālāk, un tad Ehm, šis, eh, šis pienākums tātad atskaitīties būs noteikti realizēts. Un es domāju, ka mēs labu darbu esam veikuši, arī to, ko prasīja no mums parlaments, arī attiecībā uz eh, sekretariāta darbu tas bija ļoti labi, un es domāju, ka um, pirmais solis Uh, jaunām, jaunai finanšu uzraudzības uh, politikai, un es domāju, tas ir tas, ko pilsoņi no mums sagaida. Paldies! Es visiem vēlos pateikties, un es vēlētos, lai jūs ar šī teksta palīdzību, proti šīm divām uh, sadaļām, uh, lai jūs varētu arī iegūt uh, savu, izveidot savu viedokli par mūsu darbu. Thank you very much. Jā, paldies, saka priekšsādātāji. Nu, tālāk pāriesim pie Eiropas vērtspapīru tirgus jautājuma sen. Negribu atkārtot visu to, kas jau tika šeit teikts. Mēs galvā strādājām sadarbībā ar visiem citiem. Negribu arī atkārtot visus paldies vārdus, tas aizņems tikai pārāk daudz laika. Tātad vienīgais, ko gribēju uzsvērt, ir divi, divi, divi panākuma aspekti, un viens ir tas, ka mēs, mums izdevās palielināt kompetences patērēt aizsardzības jomā, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī manam ziņojumam, bet, protams, arī diviem citiem ziņojumiem. Es domāju, ka te darbs vēl būs jāturpina. Vai šīs kompetences tiks faktiski arī izmantotas, nu, tas ir nākamais jautājums. Otrs, kas man bija ļoti svarīgi, bija panākt iespēju apturēt atsevišķu produktu tirzniecību, ja tas nepieciešams nākotnē. Es domāju, ka šeit ir pāris neatrisinātu jautājumu, neno, nepabeigtu lietu, un gribēju mums atgādināt, ka tas darbs vēl nav pabeigts. Tātad preses konferencē, tad, kad komisija prezentēja savus darba rezultātus, viņi runāja par simts darbiniekiem, kas varētu darboties šajā jaunajā iestādē. Nu, es domāju, ka tas nav tas skaitlis, eh, ko mums vajadzētu plānot. Es domāju, ka mums, eh, redzot, ko mēs panācām, mums vajadzēs censt, eh, cīnīties arī par resursiem. Ja mēs, piemēram, Vācijā ļoti labi esam piedzīvojuši to, ka nav nekādas jēgas izveidot iestādi, kas nav pietiekami apgādāta ar darbiniekiem un resursiem, tie nav atbilstīgi parlamentam, un šim parlamentam pie šī jautājuma vēl vajadzēs atgriezties kas būs šie darbinieki, kā, kā, kā tie tiks rekrutēti. Un e, tālāk, mēs kopīgiem spēkiem balstojām par to, šo kopējo pārskatāmības direktīvu, e, kur katra balss, valsts nāk klājā ar saviem ziņojumiem, un mēs saņemām solu, solījumu par, pazīst solījumu par paziņojumu publicēšanu nākamajā gadā. Es domāju, mums kā parlamentam vajadzētu arī pašiem beidzot izlemt, kas mums ir, ko mēs vai, vēlamies, un nākt klajā ar ziņojumu, kurā tiktu apsvērts, apsvērts, kā tad ir mūsu nostāja šai jomā. Un visbeidzot, domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi šobrīd gatavot arī savu ieguldījumu jautājumu par to, kas tad vadīs šīs jaunās iestādes. Nu, protams, es te nerunāju par Silvijas mīļotās iestādes vadītāji, bet es runāju par šīm trijām aģentūrām. Un svarīgi, lai mūsu balss šajās debatēs būtu dzirdama, tā lai šajās jaunās iestādē, jaunies iestādēs ir informācija par to, ka viņiem ir jāatskaitās mūsu komitejas priekšā, lai šīs jaunās aģentūras neizsprūks veikā cauri un ne, nepild savus pienākumus, kurus mēs tām esam uzticējuši. Un tāpēc ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību Un mans pēdējais punkts ir tāds, ka mums bija kopējā deklarācija, es ar četriem koordinatoriem vienojāmies par to, vien nonācām pie vienprātības, nu, nevienprātības, bet eh, kompromisa ar padomu, un teicām, ka vēlamies tirgus infrastruktūru pakļaut Eiropas uzraudzībai. Un tad eh, vēlējām iekļaut šai jomā arī kredītreitinga aģentūras atsevišķu dalību valstis E, izteikuši šaubas par to, un šī diskusija, protams, attieksies arī uz atvasinātajiem in, instrumentiem. Un es ar nepacietību gaidies pie atgriezties pie diskusijām par šiem jautājumiem un pie iespējas nonākt pie kopējas vienotības par mm, šo finanšu jomu. Un, kā jau teicu, atsevišķi jautājumi vēl nav atrisināti, pie tiem mums vēl nāksies atgriezties. Paldies! Thank you very much, Sven. And now... Paldies, Sven! Nu, un tagad par, um, par apdrošināšanas un pensiju jautājumiem Skinnerkungs. Paldies! Es arī tieši tāpat kā Svens neteikšu visus paldies šeit un šobrīd. Nu, parlaments katrā ziņā izrādīja ļoti liels cīņas iespējas, īpaši spēja, cīņas spēja, īpaši par atsevišķiem rotēm jurnājot, kas tiem bija tuvu pie sirds. Nu, lūk, par šiem iestāžu plāniem, iestāžu veidošanas plāniem, par to, cik liels šīs aģentūras varētu būt. Visi jau zina, ka šais diskusijās, šais sarunās bija tādas sadaļas, kuras mēs, eh, nu, likām mazliet pie maz, bet pie tām nāksies atgriezties. 90 līdz 100 iedzīvotāju uz aģentūru neļaus eh, šiem cilvēkiem eh, satricināt finanšu regulējumu pasauli. Nē, viņiem viņa kompetences jāstiprina. Nu, piemēram, FSA ir 3,5 tūkstoši darbinieku Londonā vien, un atsevišķām bankām Amerikā arī ir daudz vairāk darbinieku. Nu, Līdz ar to šo aģentūru sarežģītību un loma ir jāpadara atbilstīgi darbinieku skaitam. Bet, nu, pirmais solis ir spērts un tas ir labi. Un tāpēc, nu, tā, nākamā gada 1. janvāra pilnīgi noteikti sāsies koordinācija Eiropas Savienības līmenī, lai atbildētu uz vairākiem būtiskākiem jautājumiem un lai apvienot visus tos uh, cilvēkus, tās personas, kas nepieciešam, lai pieņemtu lēmums, kas savukārt ļautu vērsties pret sistēmiskajiem riskiem, Kas varētu izrietēt, ja atkal būtu jāpiedzīvo kāda finanšu krīze? Mēs jau nevēlamies, lai ministri pamostos svedienas no rīta pidžamās, parunājas viens ar otru par krīzi, kas piekdiena, kā redzams, ir sākusies, un tad pieņemtu lēmumu. Nē, to mēs nevēramies. Eh, un tāpēc ir vajadzīgs cīnīties pret šiem sistēmiskiem riskiem, bet tāpat laikā saprātīga pārvaldība, saprātīga uzraudzība, mini, mikro uzraudzība arī ir ļoti svarīga. Un nu, lūk, beidzot mums tagad būs šī kopējā komiteja, un mēs parlamentā to esam izveidojuši, mēs pie tā nonācām, mēs to virzījām uz priekšu. Mums ir tātad makroinformācijas ies, savākšanas iespēja, tātad visi šie ekonomisti, centrālā banka un tam līdzīgi, viņi visi tiksies un apspriedīsies eh, šajā palākajā zomā, šai, šai, šai zonā, kas būs saistīta arī ar uzņēmumu un iestāžu ikdienas darbību. Tāpēc domāju, ka esam tiešām spērs lielisku solis priekš otram kārtām, ko gribēju teikt. Ja tas, ka apdrošināšana un pensijas nebūtu neatgā, nav līdzīga eh, banku jomai. Nu, protams, zināmā līmenī var diskusijas rīkot par šiem jautājumiem kopā, bet uh, Atklāt sakot, pirmais, ko mēs nonā, likām uz papīra, bija situācijas izklāsts par banku jomu, un šī ir pilnīgi cita joma, pilnīgi cita nozara. Mēs ļoti labi zinām, ka ir atsevišķi jautājumi, kas eh, šeit ir pilnīgi citādāk nekā kredīti iestādēm. Nu, te mēs nerunājam ne par noguldījumu, neko, mēs runājam par ilgtermiņu uzkrājumiem, par ilgtermiņu iestādēm un tāpēc arī noteikumi jāpieregulējums jāpiemēro citādāks. Un es domāju, ka vajadzētu vienai regulētai direktīvai būt arī šeit eh, attiecībā uz apdrošinātajiem atsevišķi līdzīgā kārtā, vajadzētu būt arī tādai attiecībā uz pensijām. Viens, kas izrietēja diskusiju laikā par šo kopējo komiteju, bija tas, ka ir jāveido eh, starpniecības process, kā risināt strīdus, eh, konfliktus. Nu, tā tas, tas šobrīd ir iztrūcis. Es, mēs, mums ir jākonē visas šīs procedūras, bet tāpat laikā ir jābūt arī šai īstenošanas sistēmai. Uh, Un tā, lai varētu arī būt eh, juridisku eh, sūdzību iespējas un tam līdzīgi attiecībā uz šiem Eiropas mēroga noteiktajiem uh, pasākumiem. Un tas ļaus mums, ļaus mums parādīt, ka nopietni uztveram visu šo jautājumu un vēlamies šos noteikumus visā Eiropas Savienībā arī īstenot, tā lai varam vienā brīdī atkal atgriezties pie šiem jautājumiem. Uh, rezolūcija, mums ir rezolūcija par to, ka mums ir vajadzīgs noteikti rezolūcija par šādu veidu procesiem dalību valstīs. Un visbeidzot, uzskatu, ka aģentūras funkcionēs, funkcionēs labi. Mums bija diskusijas par to, kā izvēlēties darbiniekus, ja, nu, te, man liekas, te nevajag ieņemt tādu iespītīgu nostāju, te varam vēl paspēlēties ar uh, idejām, bet domāju, ka banku joma ir atšķirīga no apdrošināšanas un pensiju jomas, un šeit ir, mums ir tikai pāris mēneši, lai pie tā pastrādātu, pie panāktu, pan, gūtu panākums, un šeit šī uzraudzības struktūra un kopēja infrastruktūras ir arī citādāk, bet tā ir tomēr kopīgi visai pasaulē. Es domāju, ka mūsu darbu komanda ir ļoti labu darbu paveikusi, skatos saviem kolēģiem, gribu teikt viņiem milzīgi paldies, ļoti lapojos ar to, ko viņi spēja panākt. Paldies, Pīters, saka priekšādātāji. Un tagad pie ESAP Silvija. Pavisam ātri saka Silvija. Nu, te jau varēja redzēt, ka varam visi nonākt pie vienošanās. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Viens piezams, kāpēc tad mēs eh, tā cīnījāmies par um, starptautiskiem grāmatiem? Tāpēc, ka vēlējāmies panākt neatkarīgu struktūru, kas varētu tad eh, pretī runāt arī padomē tajos gadījumos, ja ir, piemēram, krīzes steidzamības situācija ir, protams, tāda padoma, kas vairāk domā tīri nacionālās līnijās, un tad būtu šī struktūra, kas varētu te pretoties. Vēl viens jautājums, ko es uzskatu par būtisku, ir tas, ka mums bija vienošanās starp referentiem, bet arī vienošanās starp politiskajām grupām, aizstāvot ļoti ambiciozu nostāju, un es domāju, ka attiecībā ar šo otru dokumentu mums jāturpina darbs. Un tā visa rezultātā mums ir SRB izdevies panākt uh, tādu lēmumu pieņemšanu, kas, piemēram, nevērsās, ne, nebija tik ļoti koncentrēts uz ECB par nākotnes eh, cīņām, runājot, kā jau Svens teica, koordinatori pieņēma lēmumu, ka viss par to, ka visu panākt, protams, neizdevās. Ir tīpaši attiecībās kredītreitingu uzraudzību un tirgus infrastruktūrām cenšam, centāmies eh, veidot sektorāls tekstus. Nu, varbūt jūs varētu vēl mums palīdzēt šajā jautājumā. Konsekvencei, zināmā mērā, jābūt pārne. Paldies visiem, paldies arī sekretariātam. Thank you very much. Uh... Paldies. Nākamais runātājs nav zālē. Nu, bet tur arī viss gāja labi tālāk pie Omnibus 1 direktīvas, kas groza vispārējās direktīvas, un jāsaka, lai arī tas nav bijis tas redzamākais jautājums komitejā un citos fórumos, tomēr nevajadzētu par zemu novērtēt lielo darbu, kas ir ieguldīts skatot Omnibus 1, un esmu, es ceru, ka Balts kungs var skatīties eh, ar gaidām uz Omnibus 2. Un tagad Sančesam. Un tagad uh, Antolīnam lūdzu vārds. Paldies, un paldies arī par visu sadarbību. Paldies arī pārējiem kolēģiem, referentiem, kas iegrieza, iesniedz grozījumus visu, kas ir palīdzējuši šim darbam virzīties uz priekšu. Manuprāt, doma šeit ir iekļaut visus 11 nozaru direktīvas ar kurām nosaka regulējošās varas iestādes. Tas ir būtībā tāds apvērsiens par 180 grādiem. Tā ir integrēta sistēma, kurā iekļauts arī Eiropas iestādes. Mēs esam stiprinājuši nozaru koordināciju, izveidojuši visus pārunu argumentus nosprauduši arguments arī attiecībā uz informācijas apmaiņu, pielāgojuši esam savu darbu Lisabonas progresam, izmaiņām komitoloģijā, arī uz jaunumiem, kas attiec uz deleģētajiem aktiem. Mēs mēģinājām nodrošināt, ka ir tehniskais pievedums no visām varas iestādēm regulējušajā procesā, jo tas mums varētu palīdzēt sasniegt līdzsvaru. Mēs arī mēģinām efektivizēt atbilstību jaunajām regulām, tādēļ esam ieviesuši korelāciju tabulas, un tas ir dalīts horizontālā līmenī. Mēs esam um, pilnveidojuši mūsu caurskatāmību, ir jābūt informācijai par sankcijām. Tāpat izlēmām, ka finanšu darbs ir jāsagatavo atkopšanas un rezolūciju plānam. Vēl viens aspekts, pie kura vēl ir jāturpina darbs, ir ziņojumi no katras valsts. Mm, tomēr komisija ir apņēmusies izsniegt paziņojumu par šo jautājumu, un tas tiks ņemts vērā pārskatot caurskatāmības direktīvu nākamā gada gaitā. Kopumā šis spērtais solis ir ļoti pozitīvs, un, kā jau priekšsēdētāji teica, tas neizsmeļ visas iespējas, bet vismaz tā būs iespēja veikt ētikas izvērtējumu pētījumu un skatīties, kāds varētu būt labākais risinājums. Much, uh, and, and... Paldies! Un Antonīna teiktam varētu piebilst, kam obligātumu korelāciju tabulu pievienošanu un noteikumu par deleģētajiem aktiem pievienošanu ir ļoti būtiski papildinājumi no parlamenta viedokļa, it īpaši skatoties jau starp institūciju nolīgumu kontekstā. Un man liels prieks, ka mūsu komiteja ir uzņēmusies vadību šajā jautājumā. Lielākā daļa komiteju grupu ir pauduši savu atbalstu šim kompromisam. Vai ir kāds, kas vēlētos ko teikt šajā sakarā, vai arī lūgt kādus precizējumus, ja nē, tad viss ir tiek skaidrs. Ziņojuma projekts ir iesniegts plenāru sesijai debatēm otrdien, un balsot jums notiks trešdien. Otradien debats nebūs pilnīgs, jo patiesībā diskusijas jau ir notikusi. Tātad vai vispār nebūs diskusija, vai būs tikai deklarācijas. Tātad jā, jāsaka, otrdien nekas nenotiks, un pirms balsojuma trešdien būs iespēja eh, referentiem teikt tikai pāris vārdu. Bet eh, nebūs otrā diskusijas riņķa, bet nu mēs mēģinājām. Liels paldies! Līdz ar to varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, pie ceturtā finanšu instrumentu tirzniecības regulēšana par tumšajiem fondiem un tam līdzīgi par ziņojuma projektu referente ir Keis Vinburne. Lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze, un paldies par palīdzību, ko ēnu referenti un viņu asistenti un politiskie konsultanti ir mums snieguši, lai mēs nonāktu jau tik tālu šajā pašinstīvas ziņojumā pētot šo ziņojumu, sagatavoties tam, mēs uzdevām divus atšķirīgus jautājumus. Pirmais ir par to, vai MIFID direktīva ir panākusi savus nospraustos mērķus, un otrkārt, vai šo MIFID direktīvu ir jāgroza, lai risinātu struktūrālās pārmaiņas finanšu tirgu kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā. Par pirmo jautājumu mēs esam secinājuši, ka MIFID ir bijusi ļoti efektīva galveno mērķu sasniegšanā. Tā ir veicinājusi konkurēt komerci starp tirgošanas tirgiem un palielinājusi investoru izvēles, mazinājusi izmaksas un palielinājusi efektivitāti informācijas ziņā. MIFID ir panākums mūsu tirgu, bet mums ir jānodrošina piemērota aizsardzība, tādēļ ir jāuzdod jautājumu attiecības to, vai procesa caurskatāmība pirms un pēc tirzniecības ir pietiekami labi un vai ir piemērojami izņēmumi un atbrīvojumi, un tādēļ mūsu ziņojumā ir izteikti vairāk ieteikumu saskaņā ar patreizējo Eiropas pašu kapitāla tirgus ir ievērojami mainījies, jo bieži tiek izmantots elektroniskās tirgošanas sistēmas. Šāda tehnoloģija izveide ir ļausi rasties jaunām tirdzniecības tehnoloģijām, piemēram, algoritmiskajai tirdzniecībai un citu starpā. Izmantot, analizēt šādas tirzniecības stratēģijas ir būtiski savā pēc iespējas vairāk datu, lai saprastu, kā tie ietekmē tirgu un kā tie veicina likviditāti un kopējo tirgus funkcionēšanu. Mums ir jāizmanto iespēja pārskatīt MIFID galvenos elementus, aptvērumu un skatīties, kā šā direktīva var attīstīties, lai risinātu jaunās problēmas, nodrošinot, ka ir tirgus integritāte vienlaikus ar konkurētspēju un caurskatāmību, un pats galvenais nodrošināt, ka finanšu tirgi joprojām nāk par labu Eiropas uzņēmumiem un investoru kopienai. Viens no galvenajiem secinājumiem šajā ziņojumā ir tāds, ka tirgus datu kvalitāte nav tik laba, kā tai būtu jābūt un dažādām tirgus vietām. Un ir tīpaši par OTC ziņājumiem, to starp brokeru šķērs tīkliem ir jāstandartizē un jāuzlabo, lai nodrošinātu vienādādas spēles noteikums, jānodošu kvalitāti un datu konsekvence visiem darba tirgus dalībniekiem, investoriem un tirgotājiem un ļoti svarīgi arī regulētājiem. Sagatavojot šo ziņojumu, mēs uzskatījām, ka tirgi darbojās labi pēc MIFID ieviešanas un tādā mēs veidējām pāreju uz OTC, uz daudzpusējām tirdzniecības platformām. Tomēr tā nav noticis, Līdz ar to mēs sākām skatīties pierādījumus no blakus institūcijiem, kādēļ viņi pie, dod priešošiem OTC darījumiem un tīpaši kādēļ bieži vien šie darījumi notiek brokeru šķērstīklos. Un mēs secinām, ka daudz investoru vēlas izmantot brokeru šķērstīklus, jo uzskata, ka tirgus vietas nenodrošina vienādas spēles noteikumus, lai īstenotu liela apjoma pasūtījumus. Mūsu iegūtie dati rāda, ka arī viena tirzniecības izmaksa ir samazinājusies kopējā izmaksas dažos gadījumos ir ievērojami pieaugušas. Tādēļ ir jāskatās, kāda ir izveidojusies šāda attieksme no investoriem un kādai MIFID direktīvā ir jāņem vērā jaunā notikumi tirgu. Un tirniecība ir attīstījusies un tagad tiek vairāk izmantots elektroniskais tīkls ne tikai paškapitāla tirgos, bet arī citos, at, arī atrasināto instrumentu tirgos. Tehnoloģijas ļauj finanšu dalībniekiem izmantot tirniecības stratēģijas, kas notiek zibenīgi un var pārsniegt 30 tūkstošu tirniecības darījumu no vienas institūcijas sekundē. Un 70% šobrīd tiek veikti finanšu starpnieku vārdā, kas daudz darbojās kā dalībnieks šajā sistēmā, kas nodrošina likviditāti, bet bez formāliem pienākumiem. Tādēļ ir jāizmanto iespēja izvērtēt regulējumu pārmaiņas, kas ir jādara, lai to pielāgotu jaunai tirgus situācijai. Un tradicionāli ieguldījuma tirgus ir, lai uzņēmumi iegūtu kapitālu tādējādi, radot ļoti būtisku ekonomisko un sociālo funkciju. Tirgus ir ļoti efektīvs instruments, kā pārvērst krājumu, iekrājumus kapitālā un izaugsmē. Lai to nodrošinātu, ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi, ko mēs jau sākam nodrošināt ar MIFID, un jānodrošina, lai tirgi būtu caurskatāmi, stingri un nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Un šajā ziņojumā tiek uzdot konkrēti jautājumi, kā mums kā likuma devējiem ir jāskatās, vai visas tirniecības vietas darbojas pēc vienādiem spēles noteikumiem, un vai nodrošina vērtību investoriem finanšu tirgos un vai regulētājiem būtu jāpārskata visi būtiskie spēlētāji un vai tieša piekļuve tirzniecības vietām būtu jāierobežo regulētām organizācijām vai jāīsteno kopējs ietver arī brokeru šķērstīklos. Vai mūsu regulētāji varētu pārskatīt audita grāmatus laicīgi, ja notiktu kāds ļaunprātīgs tirgus izmantošanas gadījums. Datu savākšanas datums ir 6. mājas, un tieši tas bija tas iemesls, kāpēc šis ziņojums publicēšanas datums tika pārlikts vēlāk uz jūliju nākamnedēļ. Uh, Kā, kā priekšsēdētājs teica, ka ļoti daudz investori baidījās, ka tirdzniecība publiskajā sektorā lielā apmērā varētu panākt to, ka cenas mazinās, ņemot vērā, ka šajā jautājumā jāzinās jāņem vērā, ka ir arī īstermiņa priekšrocības tirgotājiem, bet tas nedrīkst skaitēt uh, investoriem ilgtermiņā. Nu, jāsaka, es piekrītu šim, do, šim viedoklim. Uh, Eiropas finanšu tirgus struktūra pēc MIFID pieņemšanas piedāvā ļoti daudz priekšrocību, un mēs nedrīkstam mēģināt griezt pulksteni atpakaļ un atgriezties eh, pie vecajām normām, bet tie likumi, ko pieņemam, tiem jāpārliecinās, ka finanšu tirgi Eiropā spēj nodrošināt taisnīgus un pārskatāms tirniecības nosacījumus, kas ļauj atbalstīt uh, dalību valstu ekonomiku. Šai ziņojumā centāmies eh, runāt par šiem jautājumiem un patiešām ceram, ka mums izdosies arī daudz vairāk atbilžu vēl rast kop, ja ar jūsu ieguldījumu. Ņemot vērā, cik ziņojums ir tehnisks pēc sava rakstura, mēs uh, arī gatavojām papildus ziņojumu, skaidrojumu ziņojumu gadījumā, ja kādam ir vajadzīgs vairāk paskaidrojumu par to, kāds tad ir šī algoritmiskās tirniecības detaļas un citiem tehniskiem jautājumiem. Ar nebeciet nepacietību gaidu jūs vied, dzird, uzklausīt jūs viedokļus, kolēģi, un turpināsim darbu kopā ar ēnu referentiem, ko esam jau uzsākuši, lai pārliecinātos, ka mēs varam nākt eh, klajā ar izcinājumiem struktūrālām problēmām un varam pārliecināties, ka šis vienotais tirgus, ko MIFID nodrošina, ir droši un nekaitīgs visiem. Very much, Kay. Um, and the... Paldies, Kei, saka priekšsādātāji. Ēnu referenti, Markus gan šeit nav klāt. Kennevinkungs, Silvija Gulāda un Jorgans Klūts. Jā, Silvija pirmā deva mums ziņu, un Silvija tad jums pirmajai vārds. Ulla Šmita vārdā, cim redzot, ja? Jā. Ulla Šmits ir ēnu referents, un viņš lūdza man izteikties viņa vietā, jo viņš nevarēja būt šeit. Viņam ir kampaņa Zviedrijā šobrīd. Gribēju tikai sākumā pateikt, ka mums nebija grupā pietiekam daudz laika, lai visus šos jautājumus apspriestu, bet, protams, liel, tādos lielos mērogos mēs piekrītam Olī teiktajam, ja mēs atzinīgi vērtējam, ka jūs paveikto darbu. Uh, un arī šos galvenos virzības punktus, ko esat izstrādājis ziņojumā. Visvairāk vērtām ir tos, ka vēl, to, ka vēlties aizsargāt investors, vienlaicīgi pievēršoties finanšu pakalpojumu nepieciešamībai e, un pieejam, būt pieejamiem arī MVU ziņojumā. Domājam, ka pieeja ir līdzsvarota, bet mums ir pāris jautājumi. Mums radās iespējas, ka netiek dot skaidra atbild uz jautājumiem, kas ir e, svarīgi Eiropas investoriem, piemēram jūs aicināt eh, īstenot tālāk izmeklēšanu vairākos svarīgos jautājumos, un mēs saprotam, ka tāda izmeklēšana tālāk ir vajadzīga, pētījuma vajadzīga, mēs saprotam, ka jautājumi ārkārtīgi sarežģīti un tehniski, bet tāpat laikā vēlējamies zināt, kāds tad būs eh, šo ierosināto tālāku izmeklēšanu apjoms un kas būtu atbildīgs par šādu veidu pētījumiem. Vai jūs vēlaties, lai dalība valstis eh, sniedz detaļas komisija strādā pie tā, kāda tad būs SRB, nu, jeb banku sistēmu re, regulātāru loma un šādu izmeklējumu pētījumu gadījumā, e, kas tad notiks ar, ar, ar šo vērtspēju komiteju organizācijas padomiem? Jā, ir vajadzīgs nodrošināt šīs vienlīdzīgos noteikumus labāku e, patērētāju aizsardzību, jo arī tas vēl nav nodrošināts. Ola turklāt vēlējās runāt arī par atsevišķiem konkrētiem jautājumiem. Nu, ļaujiet arī man tos nosaukt. Pirmām kārtām jūs vēlaties samazināt laika limitu um, tirniecības definēšanai, jaunas noteikumus, MIFID uz attiecībos brokeru šķērstīkliem. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs zinām, ka kaut ko darīt ir nepieciešams, protams, bet mums bail, ka pašreizējais ierosinājums varētu novest pie mazākas pārskatāmības. Vēl viens tehnisks jautājums ir obligātāji konversijai noteikti apjomi, konvertēšanai noteikti apjomi. Paldies, Kei, par jūsu darbu vēl vienreiz, bet, nu jā, ir uh, virkni jautājumu, kuros mums vēl nāksies sastrādāties. Skaidru un gaišu pasakot, kas tad būs iekļauts šajā MIFID pārskatīšanā un kas ne. Thank you, Silvija. Paldies, Silvija! Tālāk, Vēberkungs. Mm, paldies! Es vēlētos pateikties referentei ka viņa ir tuvojusies šīm ļoti sarežģītajam tematam un sniegus arī diezgan labu pārstāvi tiešām pārskatu par lietām. Un mums nu tagad ar tām ir jānodarbojās piemēram, arī eh, gatavojoties MIFID revīzijai. Un dažus jautājumus mēs tomēr gribētu vēl skart, arī skatoties analīzē, augstās frekvences eh, tirgošana. Man ir iespējas, ka šeit tiek vaininieks tiek noteikts, eh, uz kuru tad visa vaina arī tiek uzvelta. Uh, un tad mēs varam uh, tuvināties šai problēmai tiešām apskatot pilnīgi visus aps, aspektus. Un kas attiecās uz šo tirzniecību, es nedomāju, ka tā ir vienīgā problēma mums ir jāskatās arī attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem es domāju, ka e, šie produkti un e, par tiem ir jārunā un kas e, attiecīgā dokumenti tagad mums ir par šiem atvesinātajiem instrumentiem. Es domāju, ka tie nav pietiekami. Arī kolēģis Svinbarnas ziņojumu varbūt līdz trešdienai to var iekļaut. Es nezinu, mums ir jāvienojas par to arī saistībā ar citiem ziņojumiem, citiem dokumentiem. Eh, un ne, nevēloties ieslīgt detaļās arī, ko kolēģis Kulā teicis, eh, ka šīs jaunās aģentūras eh, varētu tikt integrētas šajā jomā. Es domāju, ka tā būtu funkcija droši vien, kuras, kurām tā būtu jāpilda. Uh, Uh, un tie ir uzdevumi, kurus uh, būtu droši vien jāveic. Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem. Un jautājums par to, uh, vai mums regulētajiem um, tirgiem, tātad piemēram biržām, vai mums ir vajadzīgi savu spēles noteikumu Eiropas tirgiem tieši, vai arī mēs varam atstāt lietas tādā veidā, kādas tās ir, kā biržas pašas uh, pašregulējās. Es domāju, ka kolēģis Svinborna, eh, tātad viņa teica, ka būtu nepieciešams tāds stresa tests. Es nezinu, vai tas būtu pareizais risinājums. Un pēdējie jautājumi, kurus es arī gribēju pieminēt, arī mēs jau intensīvi diskutējām par jautājumu. Uh, vai tiešām mums ir vajadzīgi kādi īpašie skaitļi iestājai tirgos, kas attiecās uz mūsu politisko grupu, ka mēs vēlamies tomēr vienot šo skaitli noteikt, vai arī mums ir jādažodo dažādās jomās šie skaitļi. Uh, arī domājot par komisijas tālāko darbu, jo tieši pēt, pētījumi, piemēram, arī uh, kolēģis Vimban to ir apskatījusi, un es domāju, ka tas būtu labs uh, pamats arī tad mūsu tālākai leģislatīvajai darbībai. Tas ir, kas attiecās uz diskusiju jomu mūsu politiskā grupā. Thank you. Paldies, saka priekšsādātāji. Tagad sociālistu grupa. Vēl viens aizstājies. Edvards Klūners. Paldies priekšādātāji. Es ar pārstāvēnu, Klūnas kungs saka, pārstāvēnu referentu, kurš nevarēja būt šeit. Nu, pirmām kārtām gribējām izteikt atzinīgu vērtējumu Keis Svinbērna ziņojumu, tas dod Eiropas parlamentam iespēju paust savu viedokli par visiem šiem tumšajiem e, fondiem, par augstas intensitātes tirdzniecību, un te atsaucamies uz MIFID pārskatīšanu, ko grasās īstenot komisija. Īpaši atzinīgi vērtējam referen, to, ka referents savā ziņojumā atzīst, cik ļoti svarīgi ir šī regula visās finanšu sistēmas daļās ir vajadzīgs pārliecināties, ka sistēmiskais risks tiek ņemts vērā, tad, kad uh, tiek regulēta šī, jo mēs piekrītam, ka MIFID galvenais mērķis ir nodrošināt pārskatāmību, un pārskatāmība atbilst uh, šim tirgumu, un tas ir tas, kas vajadzīgs tautsēmniecībai. Finanši, no finanšu instrumentu tirnacības līdz pat galu produktam tas ir nepieciešams. Jūs varbūt atcerēsieties, ka parlaments pieņēma atlaides MIFID, lai rad, nodrošinātu uh, pārskatāmības noteikums, kas eh, pārskatāmības noteikumos noteikts izlaids, ka rezultātā šie tumšie fondi var pastāvēt, tas nos, nu, tiks saistīts ar birž, ārpus biržas atrasinātiem instrumentiem un citur, un tas viss kopumā nodrošina draudus atbilstīgai tirgus darbībai. Eh, šie regulētie tumšie fondi vismaz pārliecinātos, ka tirniecība nokri, nor, norisinās uz regulējumiem pamatiem uz, eh, par tādu vērtību, kas būs augsta pēcirniecības vērtība un pārskatām vismaz pēcirniecības. Uh, un tāpēc gribu uzsvērt faktu, ka aplēstā proporcija e, tirdzniecībai, kas norisinās ārpus biežas, lielākoties ir apmēram 30 līdz 40 procenti no kopējā tirgus apjomiem, un jāsaka, šie apjomi nav mazinājušies kopš MIFID spēkā stāšanās, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pārliecināmies, ka komisijas e, MIFID pārskatīšanas procesā tiek ņemts vērā, kāpēc šī tirdzniecības sadaļa, e, ko, kas notricinās ārpus biržas, nav mazinājusies un kādu pasākumu jāīsteno, lai pārliecinātos, ka noteikumi tiek īstenot efektīvā kārtā. It īpaši tas attiecas uz ārpus biržas terniecību, uz tādām platformām kā, piemēram, šie brokeru šķērstīkli. Un eh, šāda veida tīkli uzņems tādu pašu funkciju kā MTF jāpārliecinās, ka šie daudzpusējās tirniecības sistēmas eh, ir pietiekami regulētas. Ir, protams, ļoti daudz pozitīvu punktu šai ziņojumā. Referenta uzskata, ka ir vajadzīgs nepieciešams lielāks fokus attiecībā uz eh, šo tirniecības eh, novēršana no pavisam tādām tumšām jomām uz ārpusbiržu tirdzniecību ir vajadzīga MIFID noteikuma spēcīgāka īstenošana. Uh, un nevajadzētu dot nekādu motivāciju atlaižu piešķiršanai šajā jomā, un tas ārkārtīgi svarīgi. Mūsu mērķim jābūt nodrošināt pēc iespējas augstāku pārskatāmību, tāpat laikā uzklausot arī ļoti pamatotos argumentus no visām pusēm attiecībā uz labi regulētām nodrošinātām atlaidēm. Jāpārliecinās, ka nav tādas neregulētas zonas Eiropas finanšu jomā. Un visbeidzot, eh, mūsu ēnu referents iesniegs grozījums, lai pārliecinātos, ka šie pārskatāmības mērķi tiek atbilstīgi arī īstenot. Paldies, saka priekšsādētāji. Tālāk paskālam došu vārdu. Paldies, jā, Es arī gribēju piekrist tiem pozitīvajiem komentāriem, ko izteica man kolēģi par šo ziņojumu, jo patiešām domāju, ka ziņojums ir ļoti labi sagatavots, tas ir ļoti efektīvs, labs diskusija instruments eh, par tehniskām detaļām un tā tālāk. Tāpat laikā ir arī šī politiskā ievirza, par kuru, nu, kurā esam lielā mērā viensprāts ar Keju, un tā visa rezultātā mums izdevies arī vieno, vienoties parlamentā. Es domāju, šis konsensus, ko mums izdevies panākt parlamentā, ir ļoti svarīgs. Un tas ir svarīgs īpaši tad, kad runājam par tālākām diskusijām ar komisiju. Tad, kad uh, Keija runāja, teikot, sakot, ka MIFID ir veiksmīgs, nu, tas bija ļoti laipni no viņas puses, bet fakts ir tāds, ka MIFID, MIFID mērķis bija uzlabot pārskatāmību, bet, kā jau tika teikts, 30 līdz 40% norisinās šajos tumšajos fondos, un jāsaka, šī tirzniecības daļa nav mazinājusies, joprojām, joprojām tas ir 40%. Nu, līdz ar to jāsaka, varbūt tas ir tāds, nu, ļoti ierobežots progress Nu, negribu, protams, to saukt gluži par izgāšanos šo MIFID eh, pasākumu, bet tomēr jāsaka, panākumu nav bijuši gana daudz. Un tāpēc mēs domājam, ka mums jādod savu palīdzību MIFID pārskatīšanā. Un tā nevar būt tikai tāda kosmētiska rakstura pārskatīšana un remontiņš. Principāli galvenais, ko gribēju teikt, ir tas, kas mums pie, piekrītu tiem ierosinājumiem, kas pausts, eh, kas pausts ziņojumā. Nu, pirmām kārtām uz jāuzlobina gan pirms, gan pēc tirniecības pārskatāmības joma. Nu, tas varbūt ir punkts, kur mums nav tik liela vienotība, kur eh, jūs eh, sakāt, lūk, ka ir jāuzlab, jāuzlabo pārskatāmība, bet tāpat laikā jūs arī sakāt, ka vēlties samazināt šo slieksni, kas ļautu transakcijām eh, noris, norisināties šajā, šajos tumšajos fondos. Uh, Nu, un tad iznāk, ka varbūt eh, daudz vairāk transakciju, jo tāpat laikā šīs pārskatāmības nebūs. Un jau šobrīd redzam, ka ir ļoti būtiska problēma ar to, ka tirgi, tirgi kas tiek regulā, regulēti, eh, zināmā mērā atsakās no virkne transakcijām. Un, un tā cena, kas parādās regulētajos tirgos, arvien mazāk atspoguļo kopējo transakciju līmeni, kas norisinās kapitalizācijas ietvaros, nu, tād, tādā vai citādā uzņēmumā, jo šie tumšie fondi un cita veida neregulētās transakcijas, nepārskatāmās transakcijas tirgū, nu, šajā pelēkajā zonā vai mazāk reglamentajā zonā e, tomēr arī pieprasa kaut kādu atsa veidu atsaucas cenu. Un ja šāda atsaucas cena Uh, neatspoguļā kopējo transakciju apjomu, tad lūk, rodas problēma. Un šīs atsaucas cenas uh, pamatotība arī ir ļoti svarīgs jautājums. Un tas ir galvenais MIFID mērķis, manuprāt, kas nav sasniegts. Gluži otrādi, varētu pat teikt, ka šeit ir bijis regress zināmā mērā. Respektīvi ir noticis tā, ka tā cena, kas parādīsies uh, tirgū, nav bijusi visatspoguļojošākā. Bet, nu, es domāju, ka te mēs gan jau nonāksim arī pie kādas vienošanās. Otrs elements, kas man šķiet svarīgs, un man šķiet tas jau tika arī pierunāts, to Weberkungs jau, pie, Weberkungs jau pieminēja. Un tas ir tas, ka jāņem vērā, ja šis um, uh, loma, ko, ko spēlē mazie vidēji uzņēmumi. Un, un šai kopējai regulējošai organizācijai ir jānosaka noteikumi. Ja šeit ir divi veidi konkurences tipi. Viens ir tas, kas tā konkurence, kas lūk, norisinās ar tiem notikumiem, ka visi zina, visi par to ir informēti un tā tālāk, un tas viss ir lieliski, bet tad ir šī konkurence, kas savukārt īst, tiek īstenota virs šiem notikumiem. Tas ir ļoti bīstam savukārt jo tas rada nevienlīdzīgus spēles noteikumus, rada privilēģijas vienai vai otrai pusē, un tas var novest pie tendences, ka, nu, tīri negatīvi eh, situācija virzās tālāk un ar vien mazāk informācijas, ar vien mazāk pārskatāmības un tā tālāk. Tātad jādomā par šo konkurenci. Un es domāju, ka, lūk, Eiropas vārtspīru uzraudzības komiteja varētu šeit nākt klajā ar noteikumiem. Visbeidzot, par šo augstas, eh, augstu biežumu, jeb augstu intensitātes tirdzniecību. Eh, jāsaka, šobrīd nav pietiekami daudz eh, argumentu, kas varētu motivēt mazos uzņēmumus reāli ekonomikā un investors, kas varētu motivēt viņus rīkoties. Vajadzētu būt šai tehnikai arī kaut kādiem vispārējiem pozitīviem eh, priekšrocībām. Uh, ja, vēl jāpēta šī situācija, bet jāsaka, ieņēmumu pozitīvās priekšrocības šeit nav. Tehnoloģijas līmenis nedrīkst regulēt pilnīgi visu, noteikti pilnīgi visu. Piemēram, šis HFT nedrīkst eh, kļūt par tādu manipulāciju instrumentu. ir ļoti daudz pieprasījumu, kas nāk caur šo HFT, tie netiek izpildīti, un tie neliecina par reālu likviditāti, jo tie nav tādi reāli pieprasījumi tajā brīdī, kad tie tiek pieprasīti, lūk, uh, pavisam reāli tie likviditāti nemaina, un ja tie nenodrošina likviditāti, un ja tie ir pieņemami tikai kaut kādiem lieliem operatoriem, kas, protams, ir ierobežot pēc skaita, Un tad es saprotu, ka, protams, šāda veida instruments ir jāsaglabā, bet par to ir jāpiedomā. Nu, piemēram, jānosaka kaut kādas obligātās prasības. Nu, piemēram, kaut kāda kontrols iespēja, lūk, ka, piemēram, šie biržas operatori tādā gadījumā ievieš, nu, tādu kā prasību attiecībā uz pieprasījumiem, respektīvi, piemēram, ka jāizstāda rēķins par šāda veida pieprasījumiem. Nu, tālāk ir kaut kāda informācija. Un tajā gadījumā ierodas kaut kāda problēma, tad var, lūk, tūlīt uh, būt informācija, ka, lūk, šie pieprasījumi nav tikuši īstenot, reāli nav tikuši īstenotam vai nu. Un līdz ar to samazinātos arī izdevumi, kas rodas operatoriem šādu pieprasījumu rezultātā. Uh, Jürgen Klut. Jā, dankšan. Uh... Äh, Jā. Paldies, ēnu uh, referents ir Tomas Hendels no mūsu politiskās grupas. Viņš nevarēja šeit būt šodien, uh, tādēļ viņš man lūdza uh, te izteikt dažas piezīmes viņa vārdā un mūsu grupas vārdā. Jā, mums arī uh, šķita uh, diezgan uzkrītoši, kas tad ir tie dēvētie tumšie fondi. Uh, Un e, mēs secinājām, ka nav pārāk daudz informācijas par to. Tā tad šķiet, ka tas ir diezgan jauns elements, un tāpēc, es domāju, ir slavējami, ko Keita šeit ir e, izdarījis, ka e, šis temats tiek patiešām arī aktualizēts un ka mēs par to varam diskutēt. Mēs palūkojamies uz to nedaudz no citas perspektīvas Mēs paskatījāmies, ko pēdējos darātos eh, mēs esam darījuši. Mēs eh, eh, ar uzraudzības pakotni darbojāmies, lai mēs varētu uz, nodrošināt finanšu tirbu uzraudzības caurskatīmību. Un kas attiecās uz šiem tumšajiem fondiem, tad būtībā tas ir tiešais pretstats tam, jo tā ir organizēta necaurskatāmība. Un tad tiešām rodas jautājums, vai ir nepieciešams vispār pieļaut šādus tumšos fondus. Un tas, ko mēs pēdējos mēnešos šeit ar pūlēm tiešām esam diskutējuši ar komisiju par šo uzraudzības pakotni, ir runa par tādu tirzniecības formu, kura ir pretstatā ekona un eh, arī mūsu politiskās grupas eh, mērķiem. Eh, un tad ir jautājums, vai, mēs, vai mums vispār nav jāaizliedz šie tumšie fondi. Šie tumšie fondi tikai kopš 2007. gada ir pieļauti. Tātad kopš div, līdz 2007. gadam Eiropas līmenī šī darbība nenotika. Un tādēļ um, ir jautājums, vai šī biznesa forma vispār ir pieļaujama. Un mēs droši vien um, um tātad arī nepiekritīsim šim ziņojumam, jo mēs uh, teiksim, ka nepieciešams ir aizliegt šo, šos tumšos fondus. Pateicos par uzklausīšanu. Thank you. There's just a couple of. Paldies. Ir arī pāris lietas, ko es vēlētos pieminēt, kas man rada bažas. Vienkārt, tas ir īsi pieminēts ziņojumā un rada bažas arī referentei, proti, tas ir jautājums par nediskriminējušu piekļuvi. Man rada bažas tas, ka jūs varat ātrāk un labāk iegūt informāciju, esat gatavs par to maksāt un es tā gluži nedefinētu nediskriminējošu piekļuvi informācijai. Tas viens, un uh, otrs, runājot par tehnoloģiju attīstību un par to, ka ir jauni tirzniecības paņēmieni un tehnikas, ir svarīgs ne tikai to skatīt MIFID, bet arī tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas kontekstā. Un es zinu, ka komisija jau skata šādu iespēju un par to es esmu runājusi arī konsultācijās ar komisiju. Ja cilvēki iesaistās manipul manipulatīvās darbībās, piemēram, izsaka viltus pieprasījumus, tad, tad tas būtu jāskata kā tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījums, piemērot attiecīgas sankcijas. Tas būtu viss no manis uz doto brīdi bet šeit ir ļoti nopietnas sekas un ir jādomā par to, kā mēs varam palielināt caurskatāmību un cik lielā mērā tas būtu liederīgi. Un vai nav gadījumu, kad šāda caurskatāmība varētu nākt par ļaunu tirgumu, At, e, paturot prātā, ka tas ietekmē cenas. Nu, par šo jautājumu ir vēl jāpadomā un cerams, ka mēs varēsim palīdzēt komisijai. Un tagad uh, referentē vārds lūdzu. Like saying, think... Paldies priekšsētāji, un uh, es domāju, ka mums tagad ir pamats visai plašam vienprātībai šeit zālē. Šis ir ļoti pamatīgs darbs attiecībā uz to, cik ļoti daudz ir jādara sagatavojoties MIFID pārskatam nākamgad. Mums ir jāņem vērā visi tirgus tehniskie jautājumi, un mēs jau esam daudz apguvuši skatot tirzniecības infrastruktūras jautājums, savus pateikties personālam un sekretariātam par pacietību, sagatavot in informāciju un visām pusēm un institūcijām, kas palīdzēja tīpaši arī e RK un tirgus dalībniekiem, gan pārdevējiem, gan pircējiem, kas arī tagad vēlas mums palīdzēt, lai mēs saprastu visus šeit iesaistītus iedzienus. Un no šiem izteiktiem komentāriem es sapratu, ka mums kā grupai ir jāstāsta to, kā mēs varam attīstīt vienotā tirgus iedzienu un vienotā pārauga iedzienu tālāk. Un ja cilvēki prasa, vai mums tas jāuztic dalību valstīm vai Eiropas līmenī, tad man jāsaka, ka, lai arī esmu konservatīvā apvienotājā karalistā, tomēr es uzskatu, ka tas ir Eiropas vērtspīru regulātoru komitejas lauciņš, un es uzskatu, ka jaunā iestāde ESMA būs atbildīga par daudz šo lietu skatīšanu un par tehnisko standartu nospraušanu, ja parlaments uzskatīs, ka tas ir nepieciešams. Manuprāt, pārskata aptvērumams ir jāpastiprina, skatot arī nepašu kapitāla instrumentus. Jūs pamanījāt noteikti, ka te ļoti daudz runās par pašu kapitālu, jo šajā ziņā ir ļoti daudz informācijas un ir nu, runāts arī par paškatām līdzīgiem produktiem, bet ir jāskat arī citi jautājumi, un ja mums ir likvīdi tirgi elektroniskā formātā, tad arī MIFID var pielāgot šādiem produktiem. Un katrā ziņā es ņem vērā Ferberkunga komentārus par atvasinātajiem instrumentiem, un es ceru redzēt galīgo dokumentu versijas, un kur mums jāskata vairāk šo atvasinātu instrumentu jautājumu lai šie instrumenti MIFID būtu iekļauti nākotnē. Par stresa pārbaudēm, manuprāt, šīs vārds stresa pārbaudas cilvēks mulsina. Mēs runājam par to, ka ņemot vērā tehniskās platformas, kas mums ir, daudzas biržas un MTF ir ļoti sarežģītas tehniskās platformas. Un 6. maijā, skatoties uz rezultātiem, bija 866 miljārdi dolāru, dolāru kas pazuda 20 minūšu laikā. Varbūt tas atgūst vērtību pēc pusstundas jau, bet fakts ir tāds, ka daudz investori daudz milzīgas summas, vai arī viņiem bija ļoti rūpīgas investīcijas stratēģijas. Un ļoti daudz no viņiem zaudēja milzīgas summas tādēļ, ka bija šāda tehniska kļūma. Mums ir jāpārliecinās, ka visas tirzniecības vietas var izturēt jau kādu tehnisko uh, uzbrukuma, kad ir ļoti daudz pieprasījumu. Ir ļoti daudz jaunu terminu radušies un šos dēvē par stafinu, kad tiek izveidot ļoti daudz pieprasījumu un var īstenot tikai vienu no septiņiem simtiem. Un sistēmām ir jāspēj ar to tik galā, un mēs zinām, ka sistēmas ir tādas, kas var to izdarīt, lai nerastos uh, šādas kļūmes ir jāapstās uz standartiem un jānodrošina, ka visas sistēmas var tikt galā ar šādu lielu pieprasījumu pieplūdumu, lai investoriem nerastos milzīgi zaudējumi. Par caurskatāmību es nevarētu vēl vairāk piekrist, es uzskatu, ja tie ir pareizi darboties, tad cilvēki pēc izmaksu uh, aprēķiniem pāriet uz labāko vietu. Un tad šie tirgi varētu tikt padarīti pievilcīgāki investoriem. Mums ir jāizdara tā, lai šie tirgi būtu saistošāki, nevis jāizmanto sankcijas tik daudz. Bet katrā ziņā mēs varam skatīt, kāds būs pārējais līdzsvars nākamo nedēļu gaitā. Es uzskatu, ka ir nepieciešami konkrēti apstākļi, tīpaši attiecībā uz lieliem investoriem, lai mēs varētu darboties ar pirmstirzniecības caurskatāmību. Tas ir jautājums par to, lai cilvēkus pārliecinātu, ka tas jāizmanto, kad tad, kad tas ir nepieciešams, nevis ikdienā. Un mums ir kopā jādomā par tirgus struktūru, runājot par caurskatāmību, par integritāti tirgos, un cerams, ka būs plaša vienprātība pirms MIFID formālas pārskatīšanas, un arī skatot citus dokumentus šogad jau. Un aprīlī es sāku šo darbu, un man bija daudz pretrunu attiecībā uz sasaist starp tumšajiem fondiem un uh, intensīvu tirzniecību un citiem tirgus dalībniekiem. Un šķiet, ka esmu tagad iekļāvusies tādā kopējā plūsmā, īpaši ņemot vērā komentārus no Āzijas un Amerikas tirgiem. Un varbūt mēs jau esam pašā priekšā ar visiem šiem jautājumiem un ceru, ka mums izdosies panākt vienprātīgi nākamo nedēļu gaitā. Paldies, Kai. Laika grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. septembris. Grozījuma apsvēršana 18. oktobrī, balsojums paredzēts 26. oktobrī komitejā un plenārsēdē balsojums varētu būt novembrī. Liels paldies! Es saprotu, ka, lūk, laiks iet uz priekšu un jau pienācis balsošanas laiks, bet, nu, mums tomēr vispirms vēl jāskata piektais punkts, kas ir ietekmes novērtējuma neatkarīguma nodrošināšana. Šo atzinumu sagatavoja Sēpinka kungs. Paldies priekšsādātāji, var izteikties pavisam īsi. Domāju, ka visi esam viensprāts par to, ka ir vajadzīgs šāda veida eh, ietekmes novērtējuma neatkarīgums. Un atzinumā mēs izdarām secinājumu, ka ietekmes novērtējumam mm, komisijas atbildībā ir jābūt neatkarīgam, ir jākombinē vairāki ģenerāla direktorātu viedokļi. Un šobrīd tas tomēr nes, eh, šāds neatkarīgums vēl garantēts netiek. Un tāpēc šai atzinumā lūdzam stiprināt ārējo kontroli, kas šobrīd nav pietiekama. Un mēs arī aicinam komisiju nodrošināt eh, neatkarīgu kvalitātes kontrols procesu. Pagājušreiz jau arī gatavojām atzinumu E, tu par, ja, ja iesniedz atzinumu vēlāk, saņēmām e, grozījumus, lielākoties tie visi bija no Tomas Manu un var pilnīgā pieņemt visus viņa grozījumus. Mm, varbūt mazliet formulējumu pamainot un tā, bet e, pēc satura piekrīt visiem viņa iesniegtajiem grozījumiem. Un tāpēc domāju, ka ar to mēs varam arī šīs diskusijas noslēgt. Thank you. Lielas paldies, saka priekšsādētā, vai ir kāds, kas vēlas izteikties šai saistībā? Jā, kāds vēlas izteikties? Arī es runāju Jānu referentu vārdā, kurš nav šeit uz vietas, izt, mēģināšu izteikties īsi. Ņemam vērā progresu, kas gūs pēdējo piecu gadu laikā komisijas, eh, komisijas darbā pie labāka regulējuma, un ietekmes novērtējuma, protams, ir ļoti svarīga šīs programmas daļa tas, eh, lai, lai likumi tik pieņemt uz informētas bāzes un lai tik ņemt vērā, ņemts vērā visu veidu sakas mūsu pieņemamajiem tiesību aktiem. Līdz ar to ietekmes novērtējuma process ir jāstiprina un jāpārliecinās, ka ties piemērots pilnīgi visos gadījumos. Es domāju, par to visi esam viensprāts. Mēs turklāt atzinam, cik, atzīstam, cik svarīgi, lai šis ietekmes novērtējums būtu neatkarīgs eh, un eh, lai arī mazas grup, eh, mazi uzņēmumi un mazas grupas varētu piedalīties konkursā par tās veikšanu. Tāpēc mēs priecāmies par Epiņkunga noteiktu aptvērumu, bet tomēr sociālisti nedomāja, ka tāpēc vajadzētu eksternalizēt visu šo procesu, jo tas apdraudētu ietekmes novērtējumu holistisko raksturu. Ja mēs vēlamies te iekļaut ne tikai ekonomiskos faktors, bet arī vidas faktors un tā tālāk sociālos aspektus un tam līdzīgi. Mēs uzskatām, ka citādi pastāv risks, ka politikas gatavotāji būs atdalīti no ietekmes novērtējuma procesa un nevarēs sadarboties ar attiecīgiem interesētajām pusēm, nevarēs ņemt vērā šāda veida konstatējumus politika izstrādāšanā un tāpēc parlamenta kapacitāte tiesību aktu izstrādāšanā tiktu vājināta. Un visbeidzot, mēs nepiekrītam, ka atbilstīgs novērtējums mm, ir šķērslis likumdošanas procesam tā kā tas tic uzskatīts līdz šim. Visbeidzot, gribējām atzīmēt, ka mēs balsosim pret C apsvērumu un 3 un 4 punktu šai ziņamā, lai pārliecinātos, ka ziņa tomēr ir līdzsvarota un atbalsts tiek nodrošināts atbilstīgam ietekmes novērtējumam. Paldies! Thank you, Matt. Paldies, saka priekšsādātā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Epinkungs, jūs vēlēties reaģēt uz teikto? Nē, priekšādātāji, nē. Man nav ko teikt. Paldies, saka priekšādātāji. Ļoti labi. Balsošana komitejā notiks 28. septembrī balsojums vadošajā komitejā oktobrī, un līdz ar to plenārsēdē droši vien dokuments nonāks uh, novembra otrajā plenārsēsijā. Paldies visiem! Sastais darba kārtības punkts. Tas bija diskusijas par grozījumiem manā ziņojumā par PVN. Šeit nav iesniegt nekāda grozījuma, līdz ar to nav nekāda īsta nepieciešamība rīkot diskusijas, kā jau es norādīju priekšsādātāju paziņojumos šobrīd esam nonākuši līdz stadijai, kur mums ir jābalso, bet tā kā vēl ir piecas minūtes līdz brīdim, kamēr paredzēta bija balsošana, tā tad mēs teicām, ka bez desmit sešos sāksim balsošanu. Nu, jāsaka, iepriekš deputāti mēdz arī iebul, iebilst pret šādu veidu laika maiņu. Bet varbūt, ka, ja tagad tiks izdalīti balsošanas saraksti līdz vidim, kamēr jūs būsiet to saņēmuši un apskatījuši, lai balsošanas laiks jau būs iestājies. Jā, vai to varam darīt tagad? Varbūt arī priekšsēdētāji varētu saņemt balsošanas sarakstu, tas būtu patīkam. Nē, nu nav jau tā, ka es varu tikt galā ar vairāku kā vienu sarakstu vienlaicīgi tik un tā, bet. Uh, Vai visiem deputātiem ir balsošanas kartiņas? Tādā veidā mēs procesu varam pā, pā, pātrināt. Okay. Madam Chair. Priekšādā tā kungs man jāatzīst jums, ka esmu aizmirsus savu kartiņu Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Ko darīt? Es arī aizmirsu savu kartiņu, bet man asistenti jau aizskrēja un dabūja man kartiņu vietā. Vai ir vēl kāds, kam nav balsošanas kartiņas? mēs jau varam jūsu roku vienkārši pieskaitīt. Tas tik un tā būs ātrāk, jums jāpievieno tikai viena vai otra balss uh, elektroniskam rezultātam. Tātad vai visi ir gatavi balsošanai? Visiem ir balsošanas saraksti? Right, let's, let's test, let's test our, our vote then. So Vispirms pārbaudīsim, varbūt, jā, tāds izmēģinājuma balsojums lūdzu, visi ievietojiet kartiņas, vai visi tagad ielikuši savas kartiņas. Nu, balsojam, balsojam varbūt tagad. Right. So 24 people are happy. Tātad 24 balsotāji ir mm, priecīgi apmierināti, ka var balsot, un 8 nezināja, ko darīt. Bet nu šķiet, ka vismaz iekārtas darbojas. Referents lūdzas vārdu un vēlas izteikt uh, eh, skaidrojums. Līdz ar to pirms sākam balsojumu dosim vārdu. Būmana kungs lūk trauc savu vietu arī šobrīd, varbūt jau jānogaida mirklīti. Bet, nu, referents, es domāju, varētu sākt uzstāties Karaskungs. es piesakos, eh, lai jums palīdzētu arī eh, šo eh, laiku ieturēt eh, un tiešām, lai balsojums tiktu realizēts. Un es vēlētos izteikties sekojoši. Bist du fertig? Kann ich weiterreden? Danke. So, da. Tātad E, vairāki kolēģi man jautāja, kādēļ mēs šodien balsojam. E, ja Bāzēlas komiteja tikai vakar ir panākusi vienošanos, es esmu priecīgs, ka mums šodien ir balsojums jo tādēļ e, mēs, Eiropas parlamenta komiteja, vienlaicīgi ar uh, Bāzeles lēmumu uh, tiešām arī pasvītrojam šos jautājumus un uh, veidojam arī apziņu un arī dodam komisijai izteiktu signālu, lai šos bāzeles lēmuma rezultātus sagatavotu. es vēlētos teikt par šiem punktiem. Ja arī mēdī šodien strīdās uh, par Bāzeli 3 lēmumu vienošanos, uh, tad man jāsaka, ka mums uh, bija, bija tiešām arī vienošanās, kā Bāzele 3 nav politiska un juridiski saistoša vienošanās. Arī Bāzels komitejā vēl nav pilnībā izlemts, jo 22. septembrī vēl tiks aplūkots e, sarežģītais jautājums par likviditātes definīciju. Un arī visai Eiropai saistošs lēmums ir pieņemts tad, kad finanšu eh, ministri, Eiropas parlaments un padome un visas attiecīgās puses ir vienojušās. Tas ir eh, gan svarīgs etaps. Eh, tas ir arī ļoti svarīgs priekšlikums, kurš tika izstrādāts, kurš gan no mūsu skatu punkta vēl satura atklātus jautājumus, Pirmais jautājums līdz pat šai e, minūtei Eiropas Savienībā e, nav pētījuma par e, tātad šīm kumulatīvajām sekām banku regulēšanā. E, tātad valsts naudas noņemšana no bankām arī vienlīdzīga Bāzela 3 debate. Uh, par uh, banku nodokļiem, uh, par uh, transakcijas nodokli, par šiem kumulatīvajiem efektiem. Tos ir jāpēta, lai mēs varētu nonākt pie kopēja saistoša lēmuma. Un otrais jautājums. Līdz pat šai dienai uh, Arī nav pētījumu par reālo ekonomiku, par izaugsmi un nodarbinātību ar tiem skaitļiem, kuras uh, vakar, kuri vakar tika apskatīti uh, Bāzelē un kur notika šī priekšvienošanās. Pētījums ir nepieciešams attiecībā uz tām bankām un valstīm, kuras iesaistīts Bāzeles procedūrā. Uh, nav arī vieno, tātad arī pētījumu par šiem skaitļiem, kā tie iedarbojas ES e iekšienai. Un arī vēl no manā skatījumā neskaidrs jautājums attiecībā par kapitālu, to mēs rakstām arī mūsu ziņojumā. Uh, par kapitāla tirgu finansētajiem eh, ba bankām un ka eh, tām tiek dota priekšrocība. Eh, nav arī interpretācijas no e, Amerikas pusi attiecībā uz Bāzeli 2 un Bāzeli 3 Tad, kad Bāzeles komitejā šie jautājumi nebija skaidroti starp amerikāņiem un eiropiešiem šīs vienošanās, tad šis ziņojums nebūtu tikai kā pavadošs bāzeles lēmumiem, bet gan kā ceļš direktīvas izstrādāšanai, jo rez, sekas, kādas būs Eiropas Savienībā un arī attiecībā uz amerikāņiem, ir izaugsme un e, nodarbinātība. E, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es e, apsveicu šo Bāzeles komiteju. Es uzskatu, ka tas ceļš ir ļoti svarīgs, bet es domāju, ka mūsu ziņojums arī nav zaudējis savu aktualitāti un e, šie jautājumi e, tieši ieguva. Un tad mēs arī to iesaistīsim mūsu diskusijās, bet vēl, protams, mums ceļā ir ļoti daudz jautājumu, teiksim, par konkurenci. Arī ēnu referentiem e, visiem vēlos pateiktos par konstruktīvo darbu. Uh, un tie, kas ir iesnieguši savus priekšlikumus, es domāju, ka ar 30 kompromisu un ar 10 grozījumiem un arī attiecībā uz šiem individuālajiem grozījumiem un priekšlikumiem mēs esam tiešām eh, darījuši arī publiku uzmanīgu eh, par to, kas varētu notikt. Paldies par sadarbību. 20. 22. septembrī, ja kaut kas vēl notiktu, uz ko mums būtu jārēģē, Tad mums 6. un 7. oktobri līdz plēnumam, tad šis ir plēnuma datums, vēl būtu laiks Ja vēl būtu jautājumi, tad mums ir iespēja plēnumā arī e, komisijai e, dot mūsu priekšlikums, jo daži jautājumi ir palikuši uh, atklāti, jo dažreiz tika domāts, ka tas um, neatiecās uz ziņojumu, bet, piemēram, mums jāinformē komisija, piemēram, no sociāldemokrāta pusības, mums, mums vajadzētu vēl informēt uh, komisiju, kas attiecīgi, tam, kāda attiecīgi specifiski ietekme tam ir Eiropas Savienībā. Un tātad šis direktīvas priekšlikums, ar to sākās mūsu darbs, bet es domāju, bija ļoti svarīgi, eh, lai mēs negaidām uz šo direktīvas priekšlikumu, bet eh, iesaistīties procesā, lai mēs arī eh, skatītos šajā bāzels gaismā un vērtētu procesu. Paldies par labu sadarbību! Okay, right. Labi, saka priekšsādātāji, liels paldies. Pārējiem tālāk pie balsošanas. Man ir eh, vairāk šeit, mm, vairākas vietas dzeltenā iekrāsots, instrukcijas no sekretariāta, un tās arī nolasīšu tajā brīdī, kad nonākšu pie tiecīgās vietas, bet vispirms. Keja, vai jūs dabujāt kartiņu tagad, ja? Ļoti labi. Tātad pirmais punkts, sākotnējais teksts par, pret, atturs, pieņemts. 50. par pret atturs pieņemts. 51. par pret atturs nevar saprast. Būs jāpārbauda elektroniski. Tātad 51. elektroniski balsojam. Right, everybody. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. atkrīt, 53. par, pret, atturs, pieņemts. Celiet augšā roku augstu. E kompromiss. Piecas grupas iekļaujot ECR par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk F kompromiss. Arī gandrīz visiem par, pret, atturs, pieņemts. G kompromiss no četrām grupām par, pret, atturs, pieņemts. 64. par, pret, atturs, noraidīts. 65. par, pret, atturs, noraidīts. H kompromiss no četrām grupām par, Nē, te ir vairākās daļās, acīm redzot. Vispirms mutiskais grozījums. Nu, grozījumā teiks tā, tam nevajadzētu um, neļaut Eiropas ekonomiku un Eiropas banku sektoram nolikt to Eiropas uh, banku sektoru nolikt konkurēt ne, nelabos ir par, pret, atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par pirmo daļu ar mutisko grozījumu. So hang on, hang on, hang on. Right, everybody voted? Right. Visi nobalsojuši? Mm, tā tad atkrīt šis. Līdz ar to balsojums pa daļām, ko pieprasījuši zaļie pirmā daļa. Pirmā daļa viss teksts, izņemot pašu pēdējo daļu, kā tas lapā arī norādīts, par pret atturs pieņemts. Un tad šī atlikusī daļiņa, otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski, tātad balsosim pa otro teksta daļu, kas sāks ar vārdiem points out however. Has everybody voted? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. Un tas nozīmē, ka pārējiem pie 68. par pret atturs noraidīts, 70. par pret atturs pieņemts. I kompromiss Tas nav pa daļām, tas ir viens. Līdz ar to I kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums par 7. A punktu, to iesniedz referents par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums par 7. B no referenta puses par pret atturs pieņemts. J kompromiss no četrām grupām par, pret, atturs, pieņemts. Tātad nonākam pie mutiskā gru, grozījuma no zaļo grupas puses astoņā. Es ceru, ka jums visiem tas ir priekšā par, pret, atturs, noraidīts. Sākotnēs teksts devītajā punktā par, pret, atturs, pieņemts kā kompromiss no nu, piecām grupām. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Pārējiem tālāk pie L kompromisa. L kompromiss. Par? pret, atturs, pieņemts. 85. par, pret, atturs, noraidīts. M kompromiss no piecām grupām par, pret, atturs, pieņemts. 90. par, pret, atturs, noraidīts. 91. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski 91. Pieņemts. 23 pret 16. N kompromiss par, pret, aturs, pieņemts. 98 par, pret, aturs, pieņemts. Simtais par, pret, atturs, noraidīts. 101 par, pret, atturs, pieņemts. O kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 104. par pret atturs noraidīts, 105. par pret atturas. Nu, man liekas, ka daži meklē arī divreiz. Pārbaudīs, basu arī divreiz. 105. pārbaudīsim elektroniski. Nē, nē, nē, tie nebija liberāļi. Visi nobalsojušie 27 par 12 pret pieņemts. 106. par, pret, atturs, noraidīts. P kompromiss. Pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Q kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 112. par pret atturs noraidīts. Tālāk 113, 114, 115 identiski par pret atturs pieņemts. 116. par 116. ar mutisko grozījumu, kur lūk. May indicate that etc. Un tā tālāk tā param par, pret, atturs. Noraidīts man šķiet. Un tagad par sākotnēju tekstu bez mutiskā grozījuma. Par? Pret? Atturs? Arī noraidīts. 117. atsauks, 118 par? Pret? Atturs pieņemts. 119 par, pret, atturs noraidīts. 120. šķiet atkrita. 121. par, pret, atturs noraidīts. R kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 127 par, pret, atturs, pieņemts, 128 par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski, balsojam elektroniski par 128 grozījumu, lūdzu, kolēģi. Visi novalsojuši. 13 par 15 pret noraidīts. Nu, tāpēc jau man likās, ka te ir šaubīga situācija. 129. par, pret, atturs, noraidīts. Sākotnējais teksts, 18. punkts par, pret, atturs, pieņemts. 130. ir atkritis, tātad 131. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs atturs noraidīts. 132. par pret atturs noraidīts. 133. par pret atturas. Pārpotīsim elektroniski 133. grozījumu. That's carried. Pieņemts. 134. par Priekšādātājs kundze. Vai jūs nevarējāt redzēt rezultātus? Priekšādātāji atvainās, cik bēdīgi. Jūs gribat vēl vienreiz nobalsot par 133. Labi, 133. elektroniski vēl vienreiz. Right, nu, tātad 22 par 15 pret. Pieņemts. Balsts no zāles. 132. 132. jūs arī vēlēties pārgriezīt? Nē, 132. bija pilnīgi skaidrs. Neatgriezīsimies, neīsim apakaļ. Tas būtu tāds neveiksmīgs precedents. 134. par pret atturs neskaidrs. 134. balsosim elektroniski, lai pārbaudītu. That's carried. Pieņemts. Es kompromiss par, pret, atturs. Pieņemts. 141. par, pret, atturs. Pieņemts. 142. par, pret, atturs. Pieņemts. 143. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektronisku balsojumu par otro daļu. Very... Nu, man nelikās, ka bija ļoti skaidrs. Es ļoti atvainojos, bet man jau ir tā, tā, tā izšķirošā balss, tāpēc balsosim elektroniski. 143. grozījuma otrā daļa. 13 par 26 pret. Noraidīts. T kompromiss par pret atturs pieņemts. 158. par pret atturs noraidīts. 159. atkrīt. 160. par pret atturs pieņemts. Nē, šķiet, ka nē. 160. vēl vienreiz par pret, atturs. Šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Tātad 160. Pieņemts 23 par 17 pret. Pilnīgi neizskatījās, ka būtu 40 rokas bijušas paceltas. 161 par pret atturs noraidīts. U kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Būtu ļoti jauki, ja ne tikai koordinātori celt rokas augstu. Tātad par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, Šķiet, ka vairāk roku ir pret, tātad tas atkrīt. Otrā daļa noraidīta. Labi, otrā daļa. U kompromis otrā daļa. Elektroniski. Pieņemta tomēr. Mēs gan zinājām to, bet jūs visi ļoti slinki celāt rokas. 165 ar mutisko grozījumu. Vispirms balsojam par mutisko grozījumu par, pret, atturs, pieņemts. 168 par, pret, atturs, pieņemts. 167 par, pret, atturs, noraidīts. Mutiskais grozījums par 21a punktu refer no referenta puses par pret atturs pieņemts. Simtu, sākotnēs teksts 22. punktā par pret atturs pieņemts. V kompromiss par pret atturs pieņemts. 177. par pret atturs noraidīts. 180, 178, 179 atkrīt. Jā, tomēr jābalso par 178. 178. par? Pret? Atturs noraidīts. 179. par pret atturs pieņems. Dubult vai kompromis, kompromis dubult vai par pret atturs pieņems. Par 185 par pret atturās pārbaudīsim par 185. Pieņemts. X kompromiss no piecām grupām, kas par pret atturās pieņemts. 189. kas par pret. Simt astoņdesmit devītais, kas pret atturās noraidīts. 190. par pret atturās pieņemts. Tālāk. Okay, we have a complicated business. Labi, te ir diezgan sarežģīta par likviditāti. Pirmā lieta, par ko jābalso, neatvienot par leverage, tas ir pirmkārt par mutisko grozījumu no zaļajiem par ZA kompromisu. Kas par? Par šo mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Atturās. Manuprāt, ir vērts pārbaudīt. Ļoti daudz cilvēku atturās. Man liekas, ka ir vērts pārbaudīt galu galā 15 par un 13 pretā, kā ļoti maz atstarpi. Tātad par visu bloku, kā tas tiek grozīts ar mutisko grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk 210. Divsimt desmitais, kas par? 210. par pret atturās noraidīts. Tālāk 220. kas par pret atturās pārdaudi, pārbaudīsim par 220. That's rejected. Noraidīts. 221 par pret atturās. Man šeit arī noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Noraidīts. Nē, atvainojiet, pieņemts, saka priekšsētāji. 227. par pret atturās pieņemts. 228. par pret 227. tika pieņemts. Jā, atvainojiet, bet ļoti maz cilvēku ceļ ar roku. Tādēļ pārbaudīsim elektroniski par 228. Pieņemts. 229. par pret. Tas jau kļūst smieklīgi. Elektroniski par 229. Right. Okay. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Tālāk 230. par pret atturās. Manuprāt, tas tika pieņemts. Bet daži cilvēki ļocīgi balso no šeit. Tālāk 237. no mana kunga, kas par pret atturās pieņemts. Tas arī pagaidām viss tagad par tālāk par 239. Vēlaties pārbaudīt 237. Jā, par 237. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Noraidīts. vai jūs droši zinat, kas tieši pareizās pogas, bet nu jebkurā gadījumā turpināsim. Tā, 239. par pret atturās noraidīts. 240. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski 240. pieņemts. Līdz ar to 241. atkrīt, 242. par pret atturās pieņemts, 243. par Divsimt četrdesmit trešais, jā, kas par? Lulīgs kundze, kas noticis? Jā, es arī esmu nedaudz apmaldījies, vai mēs jau nobalsojam par 242. Un tagad jūs varat saprast, kāpēc arī es esmu apmals uz 243. kas par pret atturās noraidīts. 244. par pret atturās pieņemts. Man šķiet, ka tas tik pieņemts. Atvainojiet, tavs partīt, bet jūs vien paši nevarat visu pieņemt. Okay, we're now on compromise ZD and the. Tālāk par ZD kompromisu pēdējā teikumā mutisks grozījums un aicina īstenot augstākos standartus bilaterāla mīmaiņas darījuma gadījumā, kas par šo mutisko grozījumu pret atturās pieņemts. Tā tad nebūs dalītā balsojuma par pārējo tekstu. Nē. Nē. Jā, viss skaidrs. 254. par. 254. pret. Atturās. Diezgan jocīgi mums šeit sanāca. Pārbaudīsim par 254. Mr. Karas, you got a problem? Karas kungs, vai jums ir kādas grūtības radušās? pieņemts. Bet ja jūs neceļat roku, šajā zālē ir ļoti grūti, jo jūs diezgan lielā idliekumā nevar saskatīt. Tā, 256. kas par pret atturās noraidīts. Sākotnējais teksts, 35. punkts, kas par pret atturās pieņemts, 257. par pret atturās atturās noraidīts. 258. par pret atturās noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. A kompromiss par pret atturās pieņemts. Septītais grozījums par Nē, atvainojiet, jāpaiet apakaļ pie mutiskā grozījuma AA apsvērumā, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad septītais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Bet pārbaudīsim pieņemts. Astotais par pret atturās noraidīts. Devītais par pret atturās pārbaudīsim par devīto. That's carried. Pieņemts. Desmitais par pret atturās noraidīts. Mutiskais grozījums P apsvērums par pret atturās pieņemts. 14. grozījums, kas par pret atturās pārbaudīsim par 14. That's carried. Pieņemts. 15. par pret atturās arī pieņemts. Mutskais grozījums BE par pret atturās pieņemts. C apsvērums par pret atturās pieņemts. 17. grozījums par pret atturās noraidīts mutiskais grozījums D apsvērumā par pretāturās pieņemts, mutiskais grozījums divās daļās par pirmo daļu, pirmā par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. E apsvērumā mutiskais grozījums par pret atturās pieņemts, 21. grozījums par pret atturās noraidīts. B kompromiss par pret atturās pieņemts. 24. grozījums par pret atturās noraidīts. 25. par pret atturās noraidīts. 26. par pret atturās noraidīts. 27. par pret atturās noraidīts 28. par pret atturās noraidīts G apsvērums par pret atturās pieņemts 29. par pret atturās noraidīts 30. par pret atturās noraidīts sākotnējais teksts H apsvērumā par pret pret atturās pieņemts. 31. par pret atturās pieņemts. C kompromiss divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemts. Par otru daļu par pret atturās pieņemts. D apsvērums par pret atturās pieņemts. Mūtiskais grozījums par JA par pret atturās pieņemts. 42 atkarī, 43 par pret atturās noraidīts, 44 par pret atturās noraidīts, 45 par pret atturās noraidīts, 46. par pret atturās noraidīts, 47. par pret atturās noraidīts, 48. atkrīt, 49. par pret atturās noraidīts. Un tagad elektroniski balsosim par tekstu ar grozījumiem. Right, so that's 38 in favor and 2. 38 par. Teksts tiek pieņemts. Apsveicam Karas kungu. Right, uh, we now move on to... Uh... Tagad iesim tālāk pie manas ziņojuma, saka priekšētā. Es nezinu, vai es vispār drīkst sēdēt šeit prezidijā, bet ir viens grozījums, kas par pret atturās pieņemts Tagad elektronisks balsojums par grozīto tekstu. Tas ir par PVN ziņojumu. Nu, vēl pāris balss vajadzīgas. Pāris cilvēki vēl nav nobalsojuši. Nu, tagad pietiks. Un tālāk par visu priekšlikumu sākam balsot. do that. We managed to get one more person to vote. Paskatot, vēl viens cilvēks ir nobalsojis 38, kā ir reģistrējušies, bet, nu, 35 balsis par. Tālāk tas tā tiek pieņemts, tālāk devītais punkts - demografiskās problēmas un paudžu solidaritāte. Pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. A kompromiss par pret atturās pieņemts. Piektais, ne. Kādēļ tas ir nosvītrots? Tātad tas atkarīt tālāk par sākotnējo tekstu otrajā punktā. Par pret atturās pieņemts Sastais grozījums par pret atturās noraidīts. Septītais par pret atturās pieņemts. Astotais grozījums par pret atturās pieņemts. Devītais par pret atturās at, arī pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturās pieņemts. B kompromiss par pret atturās pieņemts pieņemts. Tālāk 16. dalītais balsojums par pirmo daļu. Par pret atturās pieņemta. Par otro daļu par pret atturās pieņemta. 17. grozījums par pret atturās noraidīts. 18. grozījums par pret atturās noraidīts. 19. Neatvainojiet par sākotnējo tekstu 4. punktā par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās noraidīts. 20. grozījums par pret atturās noraidīts. Par sākotnējo tekstu par pret atturās pieņemts. C. kompromiss par Jā, atvainojiet, aizrāvāmies nedaudz. Pirmkārt, mutisks grozījums, kur rakstīts visas mājasaimniecības un tā tālāk, un vēlāk atkal vārds mājasaimniecības, kas par. Nē, mēs nevaram balsot, jo ir izteikts iebildes par šo. Grozījums atgriežamies pie sākotnējā kompromisa C par pret atturās pieņemts. 25. grozījums par pret atturās noraidīts. 26. par pret atturās noraidīts. 27. divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Par otro daļu par pret atturās manuprāt, pieņemta, bet pārbaudīsim par otro daļu. Okay. Visi ir nobalsojuši. Noraidīta. Tālāk septiņā punkts ar mūsu grozījumu no referenta kas par ar mutisko grozījumu pret atturās pieņemts. 29. grozījums par pret atturās noraidīts, 30. grozījums par pret atturās noraidīts. Elektronisks balsojums par grozīto tekstu.